Right. Good afternoon. Labu pēcpusdienu visiem, saka priekšsādātāji. Es atvainojos, ka šī sanāksme sākas tik agri, nevis pulkstens trijos, bet citādi mums nebija iespējams to norganizēt. Liels paldies visiem, kas ir šeit. Un domāju, ka vēl citi pievienosies mums mazliet vēlāk. Pirmais darba kārtības jautājums, protams, ir darba kārtības apstiprināšana. Es ceru, ka visi ir apmierināti ar darbu kārtību, iebildumu nav. Tad to uzskatām par apstiprinātu. Tālāk protokola apstiprināšana sanāksmē, kas notika šī gada 19. oktobrī. Arī šeit šķiet nav bijušas nekādas piezīmes un iebildumi, tāpēc uzskatīsim šo protokolu par apstiprinātu. Nākamais trešais darba kārtības jautājums ir priekšsādātājs paziņojumi. Un uh, Tā kā man nav īsti nekā, ko jums paziņot, tad pāriesim uzreiz pie ceturtā darba kārtības punkta, un te ar prieku stāda jums priekšā Eiropas centrālās bankas priekšsēdētāja Žanu Klodu Trešē. Un pēc tam sekos viedokļu apmaiņa, otra viedokļu apmaiņa par monetāriem jautājumiem manā vadībā. Un tagad uzreiz tāpēc došu vārdu Žanam Klodam Trišē. Lūdzu, paldies! Lielas paldies, priekšsādātājs kundze! Godātie ekonomikas un monetāro lietu komitejas dalībnieki! Šī ir mūsu pirmā tikšanās kopš stājies spēkā Lisabonas līgums šis jaunais līgums pilnīgi noteikti dod pamatu priekam un atzinībai šeit Eiropā, īpaši šeit parlamentā un arī Eiropas centrālajā bankā. Tas padarīs Eiropas Savienību spēcīgāku, efektīvāku un produktīvāku. Pilnvars un atbildība, kas piešķirts Eiropas parlamentam, pieaugs. Eiropas centrālā banka oficiāli kļūs par Eiropas Savienības iestādi ar visam tam, pie, visu tam piekrītošo uh, raksturojumu, tostarp arī objektivitāti jaunā līguma ietvaros. Mēs priecājamies par un ar nepacietību gaidām iespēju sadarboties ar parlamentu nākotnē. Šīs sadarbības kvalitāte, manuprāt, līdz šim iepriekšējos gadus ir bijusi izcila. Šīs dienas uzklausīšana ir veltīta trijiem tematiem. Pirmām kārtām mēs uh, vērtējam pašreizējo tautsaimniecības situāciju, ekonomisko situāciju. Otrām kārtām pasākumu pēdējo pakāpi, kas ir eh, paredzēti, lai varētu ieviest dažādus eh, fiskālos instrumentus, ko mēs ieviesām krīzes eh, apogejas brīdī. Trešām kārtām, trešais temats, par ko runāsim šodien, ir veltīts sistēmiskajiem riskiem finanšu sistēmas ietvaros. To... Un tagad ļaujiet man pievērsties ekonomikas un monetārajai situācijai un attīstībai šai jomā. Ekonomiskā situācija un prognozes ir uzlabojušās. Kopš iepriekšējās uzklausīšanas šajā komitejā, kas bija pirms desmit nedēļām. Uh, Eirozonas ekonomika parāda, parāda uzlu atlapšanas zīmes. Tautsēmniecības aktivitāte trešajā kvartālā ir pēc aplēsēm pieaugus par 0,4% salīdzinot ar iepriekšējo gada ceturksni. 2010. gadā esam paredzējuši arī mērenu atlapšanu, tātad šo tempu paaugstināšanos. Tas atbilst arī pēdējiem eiro sistēma ierēģiņu projekcijām, prognozēm, kas tika publicēts pagājuši ceturtdien. Un tomēr, jāsaka, šīs prognozes joprojām ir saistīts ar milzīgu milzīgu neskaidrību un nedrošību valdes uh, uzskats ir tāds, ka riski, kas saistīti ar šīm prognozēm, tomēr ir līdzsvaroti, kas attiec uz cenu attiec, attīstību, inflāciju un inflācijas spiedienu, mm, eh, tad šie ir, sam, ir bieži salīdzinoši nelieli pēdējo mēnešu laikā. Tas atbilst mūsu eh, paredzētajam. Inflācijas likmes bija pozitīvas novembrī un sasniedz 0,6%. Skatoties nākotnē, domājam, ka inflācija varētu saglabāties mērnā līmenī līmenī eh, šajos, šajos, saistībā šo politiku un pamazām atkopsies pieaugot pieprasījumam eh, vidējā ilgākā termiņā inflācijas rādītāju prognozes ir fiksētas. Tas atbilst valdes mērķim turēt inflācijas likmes uh, zemi, bet tuvu diviem procentiem vidējā termiņā. Mūsu monetārā analīze apstiprina, ka zemo inflācijas spiedienu izvērtējums būs tieši tāds tuvu eh, vidējā termiņā. It īpaši redzam, ka turpinās pieaugt naudas un kredīti izvēršanās, bet šis pieaugums nebūs tik, tik ātrs. Eh, patēriņa aizdevumu gadījumā eh, izlīdzināsies tālāk aizdevumu likmes komercdarbībā uzņē, eh, aizdevumu tik, tik ātri neat, neattīstīsies, tas būs nedaudz lēnāk. Uh, Eh, jo joprojām ir samazināta eh, ražošanas tirniecības apjomi, un turpmākajos mēnešos līdz ar to nebūs tik liels pieprasījums pēc banku finansējuma no uzņēmumiem. Tajā pašā laikā finansējuma no, nosacījumi uzlabosies, turpinās uzlabosies un līdz ar, uzlaboties, un līdz ar to pieprasījums pēc aizdevumiem turpmākajā periodā pieaugs. Tāpēc mēs šobrīd eh, neredzam, ka notiktu kāda kredīta resursu izsikšana Eirozonā šobrīd, un mēs tālāko attīstību, protams, ļoti uzmanīgi uz, uzvēr, novērosim. Un tieši šajā kontekstā valde uzskata, ka pašreizējās ECB piedāvātās procentu likmes ir atbilstīgā līmenī. Reaģējot uz finanšu krīzi, kā jūs komiteja jūs droši vien zinat, eiro sistēma ir ieviesusi virkni nestandarta pasākumu. Tie ir spēkā jau kopš 2008. gada oktobra. Paskaidrošu jums eh, šā, kā jau jūs skaidro, ir pieci galvenie elementi, kas saistīti ar šo stiprināto kredīta eh, jomas atbalstīšanu. Pirmām kārtām fiksēto likmi noteikšana, ķīlu saraksta izvēršana, ilgāki kredīta atmaksas termiņi refinansēšanas operācijām, likviditātes noteikumu ārvalstu eh, valūtās un atbalsts finanšu tirgumu Šie pasākumi ir kalpojuši tautsēmniecībai ļoti produktīvi šajos kritiskajos laikos. Tie ir atbalstījuši banku spēju nodrošināt kredītus eirozonas tautsēmniecības ietvaros un pārliecināties, ka naudas un kredīta tirgus uh, nosacījumi atspoguļo monetārās politikas, par kurām lēmusi ECB valda. Kā jūs zinat, visi šie ārkārtas pasākumi tika izstrādāti, paturot prātā arī šo pasākumu noslēgumu, jeb izbeigšanās posmu. Lielākoties šīs e, phasing out, jeb noslēgums norisināsies dabiski, un mūsu operatīvais tīkls būs gan elastīgs, lai ļautu pielāgot lik likviditātes prasības attiecīgajos gadījumos. Mūsu institucionālā neatkarība paredz to, ka mūs neviens neierobežo šādu lēmumu pieņemšanā. Vienmēr esmu esmu uzsvērs, ka šī noslēguma, noslēguma posmam jānāk saulēcīgi un pakāpeniski. Tam jānāk saulēcīgi tāpēc, ka nedrīkst to, uh, nu, nu, šos pakal, atbalstu pakāpojumus uh, pārtraukt pārāk ātri, nedz arī pārāk vēlu. Turklāt tam jābūt pakā, jānotiek pakāpeniski, jo situācija uzlabojas ļoti pakāpeniski un joprojām saglabājas dažādi riski. Pagājuši ceturtdien mēs pieņēmām lēmumu uzsākt pakāpenisku noslēgumu posmu atsevišķiem ārkārtas likviditātes pasākumiem, jo šie pasākumi vairs nebūs vajadzīgi tādā mērā, kā tas ir bijis iepriekš. Tādā veidā izvairosimies no dažādiem kropļojumiem, kas saistīti ar nestandartu pasākumu uzturēšanu spēkā pārāk ilgi. Ir svarīgi izvairīties no situācijas, kurā bankas lielā mērā ir atkarīgas no ārkārt, ārkārtēji centrālās bankas finansējuma. E, monetāro tirgu stabilizācijas kontekstā motivācija ir jāstiprina bankām tā, lai tās pārstrukturētu savas bilances izmantojot rekapitalizāciju. Turklāt šāda saulēcīga un pakāpeniska noslēguma posma izveidošana palīdzēs aktivizēt naudas tirgu un stiprinās koleģialitāti starp bankām. Un šajā kontekstā balde ir nolēmusi pielāgot atsevišķas refinansējuma operācijas un to struktūru. Mēs turpināsim pilnībā apskatīties, izpildīt banku likviditātes vajadzības, piemērojot fiksētas procentu likmes e, visās savās refinansēšanas operācijās, cik vien ilgi tas būs nepieciešams vai vismaz līdz nākamā gada aprīļa vidum. Un tāpēc mēs turpināsim nodrošināt likviditātes atbalstu Eirozonas banku sistēmām, tā lai atvieglotu kredītu piedāvāšanu Eirozonas tautsēmniecības vajadzībām kas attiec uz mūsu viena gada operācijām, mēs esam pieņēmuši lēmumu neiesaistīties tālākās eh, viengadīgās operācijās, kas eh, izņemot tās, kas decembrī jau tika izziņotas. Uzla, eh, finanšu tirgus apstākļi uzlabojas, un tas liecina par to, ka ne visi mūsu likviditātes pasākumi vairs ir vajadzīgi tik lielā mērā, kā tas bijis iepriekš. Tas pats attiec arī uz mūsu lēmumu nodomu pārtraukt sešu mēnešu refinansējumu operācijas pēc tam, kad pēdējā operā, šāda operācija tika uzsākta pagājušā gada martā. Ļaujiet man pāris vārdos pastāstīt jums arī par plašākajām sekām, ko var izraisīt mūsu lēmumu par šiem nestandartu pasākumiem, bet īpaši pievēršoties Eiropas Savienības dalībvalstīm, kas ir ārpus Eirozonas makroekonomisko un finanšu apstākļu šajās valstīs, šķiet ir stabilizējušies, lai gan joprojām reģionā pastāv būtiskas grūtības un arī milzīgas atšķirības šis kopējais, šis pārtraukums kapitāla plūsmā uz centrālu un austrumu Eiropu e, tomēr nav norisinājies. Ir būtiska ārvalstu banku klātbūtne šajā reģionā, un tas radīs stabilizējušu efektu. Tāpat kā šīs mātes uzņēmuma, mātes bankas lielā mērā ir spējušas riskus samazināt šajos reģionos ECB, plašie likviditātes e, uzkrājumi attiecībā uz mātes bankām. Eirozonā ir ļāvis palīdzēt e, šai situācija ir izcināties labvēlīgi. Turklāt ECB ir piedāvājis likviditātes atbalstu atsevišķiem ārpus Eirozonas centrālajām bankām tajos gadījumos, kad tirgu ir notikušas darbības kļūmes vai kad eh, nav, izdevi, vai kad nav izdevies iegūt starptautiskos finansējumu instrumentu palīdzību. Un visbeidzot, gribētu pāris komentāros runāt arī par fiskālās atkāpšanās stratēģiem, jeb noslēguma posma stratēģijām. Eirozonas eh, valdības sastapsies ar ļoti straujām un nasām eh, pieaugušām esošiem fiskāliem nelīdz, fiskālu nelīdzvarotību. Tas varētu mazināt eh, sabiedrības uzticēšanos eh, valsts finansēm. Tas var radīt negatīvas eh, ietekmi uz tirgiem un radīt mazāk labvēlīgas vidē un ilgtermiņa aizdevumu likmes. Tāpēc ir nepieciešams e, informēt par ļoti uzticamām šādas, šādām atkāpšanās stratēģijām. Ir svarīgi, lai šīs stratēģijas iekļauj uzticamus pasākumus, tīpaši attiecībā uz valsts izdevumiem. Par to vienojās Ekofina padomu pagājušajā nedēļā. Valdībām ir jāizveido konkrētus un e, kvantificējumus pielāgošanās pasākums, kas ļautu ilgspējīgā veidā koriģēt fiskālās nelīdzsvarotības. Atsevišķām valstīm būs jāuzsāk konsolidācija 2010. gadā un visām pārējām tas būs jādara nevēlāk kā 2011. gadā. Un tagad pievērsīšos pēdējam, priekšādātājs kundze pēdējam no tematiem. Uh, ko izvēlējāmies šajā darba kārtībā, respektīvi jautājumam par sistēmiskiem riskiem augstā mērā savstarpēji saistītās finanšu sistēmās. Un kā risināt šo jautājumu? Sistēmisks risks ir risks, kas, ka varētu notikt plaša, mē, plaša mēroga sabrukums finanšu sistēmā. Tā, re, tas, tas var nākt kā rezultāts no kļūdas finanšu sistēmā, kas pārsvarā saistīts ar lielu. Uh, atsevišķus elementus savstarpējo sasaistītību. Sistemisks risks ir atšķirīgs no riska, kas var ietekmēt kādas konkrētas vienas finanšu institūcijas drošību un e, darbu. Turklāt sistemisks risks, tad, kad tas tiek konstatēts, ka tas rodas, tas nopietni var ietekmēt finanšu starpniecības procesu. Un var tas notikt pat tādā vērā, ka negatīvas sekas tā visa rezultātā ir arī reāla ekonomikā krīze ļoti labi ilustrējas, ka šis sistēmiskos riskus var izraisīt kolektīva kredītiestāžu rīcība un veids, kādā tās darbojas savā starpā finanšu tirgos. E, krīze ir parādījusi, cik svarīgi ir uzlabot zināšanas un izvērtējumu par to, kā notiek sastarp, šis sastarp, norisinās sastarpējās saiknes finanšu sistēmā, gan ņemot vērā tiešās saiknes starp finanšu iestādēm, gan arī netiešās saiknes, kas rodas finanšu tirgus ietvaros. Mikro uzraudzības izvērtējums katrai institūcijai atsevišķi parasti ļauj izvērtēt katras iestādes vājās puses un punktus, ņemot, e, vēr, ņemot vērā dažādus stresa scenārijus. Savukārt sistemisku risku gadījumi, gadījumos jāizvērtē visas sistēmas spēja būt ilgspējīgai vai to, kāda pastāv vājās vietas šai sistēmai kopumā un kādi būtiski riski var izrietēt no finanšu sistēmas kā tādas. Šādi riski, piemēram, var rasties tajā gadījumā, kad lielas sistēmas daļas ir pakļautas līdzīgiem riskiem, ir atkarīgs no vienādiem finansējuma avotiem vai var tikt pakļauti ar pieaugošiem finanšu nelīdzsvarotībai vai sa ir saistīts ar lielām vienas valūtas daudzumiem vai vai aizdevumu termiņiem, kas eh, rada likviditātes problēmas un kas, tād, un kas reizēm var, piemēram, netikt adekvāti izvērtēts un riski novērtēti pārlieku zemi. Sistēmisku risku izvērtēšana finanšu sistēmā ir ļoti svarīgs lēmums par to, cik finanšu infrastruktūras ir robustas un spējīgas funkcionēt. Viens ļoti svarīgs jautājums, vērtēj, izvērtējot sistēmiskos riskus, ir nepieciešama noteikti prociklitātes līmeni kas, protams, iestrā, ir iestrādāts finanšu sistēmā pati, ir respektīvi nepieciešams e, konstatēt, cik lielā vērā sistēma amplificē svārstības, kas tajā norisinās, kā tās spēja reaģēt uz dažādiem pieaugumiem un samazinājumiem, ja notiek kāds mazāks sākotnējs šoks, kas var radīt tālākas sekas. Šī procikliskā sistēmiskā nestabilitāte pat pa sevi ir ļoti sarežģīta koncepcija, kas ne, kas, kurai nepieciešama analīze attiecībā arī uz sadarbību starp atsevišķiem, eh, atsevišķām paradī, parādībām, piemēram, grupveidu uzvedību, eh, savstarpēji saistītu pasākumu sinerģiju, pušu sadarbību attiecībām, arī nevēlamiem procikliskajiem efektiem, kas rodas, piemēram, dažādu piesardzības principu piemērošanā un tam līdzīgi. Vēl viena svarīga joma, izvērtējot sistēmiskos riskus, ir uh, šādu saikņu analīze finanšu, sektorā, finanšu sektora ietveros e, starp kā, kā kopumu un starp reālu ekonomiku. Finanšu nelīdzsvarotības atspoguļo arī reāla ekonomikas nelīdzsvarotības. Negatīvā ietekme šādā trauslā sistēmā var radīt tālāku prociklitāti. Proci Un e, reāla ekonomikas e, rezultāti, ko redzam ekonomikā, pēc tam var būt vienkārši katastrofāli. Uh, Un tas nozīmē, ka uh, ka ne, neatbilstīgas makropolitikas var tālāk radīt finanšu nelīdzsvarotību, kas vēl vairāk destabilizē un eh, padara, vairāk, pakļauj riskam reālu ekonomiku. Šāda veida sistēmisku risku avots ir ļoti grūti noteikt un izvērtēt. Pēc definīcijas tie izriet no saiknēm starp dažādiem sistēmas elementiem, un līdz ar to šies ir jau paši par sevi jau ir ļoti sarežģīti. Mēs zinām, ka sistēmu izstrādāšana eh, piemērot stresa scenārijus, e, tomēr ir ļoti sarežģīta. Un tomēr Un, un turklāt riska materializēšanās savukārt var būt ļoti strauja, pēkšņa, un tā var būt ļoti nelineāra parādība, kas nosaka, ka ir nepieciešama nestandarta analīze. Nu, piemēram, vajag analizēt plašas, ļoti sarežģītas finanšu sistēmas, tādus kanālus, kuros riski nebūtu nav tik viennozīmīgi saprotami. Ir vajadzīga plaša izpratne par šiem instrumentiem, par korelācijām un riska koncentrāciju. Un dažādu kanālu identificēšana vēl nebūtu nav pietiekama. Ir nepieciešams robust arī modelēt visu sistēmu kā tādu, un jāsaka, tas ir būtisks izaicinājums. Praksē analītiķi var pārļauti, paļauties uz agrīnā brīdinājuma indikā, indikātoriem, dažādiem modeļiem, kas ļauj iepriekš noteikt zināmas finanšu institūciju klasters, jeb grupējumus vai tirgus eh, grupējumus, kas pakļauti draudiem. Uh, makro stresa testi ir kļuvuši par būtisku daļu no riska izvērtēšanas instrumentu kopuma. Tie palīdz prioritizēt riskus, kas tiek identificēti, un tie ļauj arī atbalstīt, politi tie ļauj arī izstrādāt politikas ieteikums. Centrālās bankas un uzraudzības iestādes visā pasaulē šobrīd strādā pie tā, lai šos instrumentus vēl tālāk izstrādātu un uzlabotu. Manuprāt, Eiropas sistēmisko risku valde var dot būtisku ieguldījumu sistēmisku risku analīzes tālākā veidošanā, analītisko centienu koordinēšanā un centrālās bankas un uzraudzības pieredzes koncentrēšanā no visām Eiropas Savienības dalību valstīm. Esmu turklāt pārliecināts, ka šīs iestādes eh, galvenā loma riska novērtējuma pārvēršanā atbilstīgā risku prioritizēšanas darbībā, agrīnos brīdinājos un attiecīgās politikas eh, rekomendācijās var ļaut mazināt sistēmiskos riskus, kas savukārt var padarīt Eiropas Savienības finanšu sistēmu daudz pret, pretoties spējīgāku dažādiem eh, ietekmes faktoriem no malas. Paldies! Thank you very much. Liels paldies. Tagad pāriesim pie jautājumiem un atbildēm. Šeit man ir saraksts ar tiem cilvēkiem, kas ir pieteikušies uzdot jautājumu. Es tad vēlētos atgādināt, ka formāts šajā sadaļā ir tāds, ka pusotra minūte ir jautājumu uzdošanai, un pēc tam es dodu uz, uzreiz vārdu Trišekungam, kurš trīs minūšu laikā atbild. Pirmais ir Balca kungs no EPP. Paldies, priekšsēdētājs kundze, Trišēja kungs. Vēlējos pateikties par jūsu interesantajiem komentāriem. Man ir trīs īsi jautājumi. Īstenībā pat varbūt divi jautājumi. Pirmām kārtām par noslēgumu stratēģiju atbalsts sniegšanā. Jūs runājat arī par ārkārtas pasākumiem. Uh, un Uh, ilustrējāt uh, to, kā garantēt likviditāti tirgū. Es vēlējos pavaicāt, kā jūs to esat saskaņojuši ar dalībvalstu iestādēm, ar dalībvalstu finanšu ministrijām, jo, protams, ka viņiem pašiem arī savas vietējās nacionālās programmas, un līdz ar to viņi. Uh, šos instrumentus joprojām izmanto. Tātad, kā ir saskaņots Eiropas programmas, atbalstniegšanas programmas ar nacionālajām programmām? Uh, Otrām kārtām jūs teicāt, ka, eh, protams, eh, Eiropas centrālā banka uzņēmās zināmu riska daļa. Cik ļoti dziļi jūs tos izvērtējāt, cik bieži riski joprojām tiek izvērtēti un kā tie tiek pāraudzīti tādā ilgspējīgā režīmā? Otra, otrā jautājuma daļa. Ja aktīvus uh, Eh, vajadzētu izvērtēt, vajadzētu izvērtēt tos bilancē, kad tas notiks vai eh, agrāk, vai tas notiks vēlāk, tādā vēlākā stadijā, vēlākā laika posmā. Trešais jautājums. Jūs teicāt, ka ir šī kredītu krīze atsevišķās jomās. Tad, kad atkal atgriezīsies patērētāju uzticība bankām, finanšu tirgiem, kad atkal palielināsies pieprasījums, vai ir joprojām cilvēkiem tādas bažas, ka šīs krīzes varētu tomēr atkal, ka krīze varētu atkal pasliktināties, jo uh, pastāv riski ar kredītu piešķiršanu bankās? cik liela un laba ir jūsu sadarbība ar lielākām Eiropas bankām, cik lielā mērā jūs saskaņojat savus pasākumus un vai jūs kā Eiropas centrālā banka nepieciešamības gadījumā esat apsvēruši tādu īsve, īsu ārkārtas pasākumu uh, ieviešanu. Paldies! Jā, paldies! Kā jūs redzat, tad pulkstenis šeit nestrādā, mēs pie tā šobrīd vēl darbojamies. Trešai kungs, lūdzu! Jā, es eh, centīšos neizmantot ļaunprātīgi to, ka pulksnes nedarbojās. Eh, tad nopietni runājot, eh, paldies par jautājumu. Es teiktu, ka attiecībā uz šo progresīvo un pakāpenisko nestandarta pasākumu izbeigšanu, tad es teiktu, ka tie dabiskā veidā izbeidzās, viņi tieši tā ir arī izstrādāti. Un tas sakrīt ar situāciju, kur mēs novērojam tirgu. Un ir pilnīgi skaidrs, ka situācija tirgu tad, kad mēs ieviesām šos pasākumus eh, pēc eh, Lehman Brothers eh, sabrukuma un situācija, kā tā ir šobrīd, protams, ka tā ir ļoti atšķirīga. Un tieši tādēļ mēs esam pieņēmuši mans minētos lēmumus ir pilnīgi skaidrs, un mēs to vienmēr esam sacījuši, ka eh, mēs vēlamies saulaicīgi un pakāpeniski izbeigt šos pasākumus, ņemot vērā to, ka tirgus daudz labāk funkcionē nekā tas bija iepriekš, un man šķiet, ka dažādās valstu iestādes labi izprot, ko mēs darām. Arī viņiem pašiem ir tādi paši jautājumi, kas tiek uzdoti viņiem, bet, protams, tie atšķirās dažādās valstīs, jo, kā jūs zinat, atsevišķās valstīs eh, finanšu sektorā situācija ir eh, smaga, citā varbūt mazāk smagā. Tas, protams, atšķirās katrā valstī un ir nepieciešama savādāk pasākuma, lai pielāgotos šai situācijai. Tomēr es neredzu nekādu īpašu lielu problēmu attiecībā uz jūsu pirmo jautājumu konkrēti par savstarpējo sadarbību ar dažādu valstu iestādēm. Kas attiec uz jūsu otro jautājumu? Tad es teiktu, ka mēs, protams, ļoti rūpīgi izvērtējam situāciju kopumā, un kā es jau pieminēju savā ievadā, tad mūsuprāt šobrīd nav redzams nekāds pazīmes, kas liecinātu par to, ka būtu izteiktas problēmas ar kredītu piedāvājumu. Mēs redzam, jā, ka ir samazinājies kredītu izsniegšanas apjoms, it īpaši tiem, eh, kas pārsniedz piecu gadu posmu. Mēs joprojām tad redzam, ka pieaug uh, no mēneša, uh, respektīvi katru mēnesi šie uh, apjomi, bet uh, tam ir vairāk iemeslu, un uh, kopumā mēs varam redzēt, ka neatmaksāto kredītu apjoms uh, samazinās. Lai nu kā mēs ļoti rūpīgi sekojam situācijai, lai saprastu, kā situācija attīstās, redzam, ka pieprasījums ir arī samazinājies, kā tas vienmēr notiek pēc recesijas, un mums tieši ir notikusi recesija. Un mēs tagad arī skaidri apzināmies, ka mums ir bijusi ļoti apjomīga recesija, un tas jums visiem labi ir zināms. Līdz ar to arī pieprasījums pēc aizdevumiem ir daudz mazāks nekā agrāk. Nu, diemžēl tā parasti notiek ar šāda, eh, šāda veida cikliskām epizodēm. Un tad, tad es varu arī teikt, ka mūsuprāt, pēc rūpīgas situācijas analīzes, mēs redzam, ka šobrīd būtiskākais faktors ir pieprasījums pēc kredītiem. Kas attiecas uz jūsu trešo jautājumu? vai mums joprojām varētu sagaidīt kādi satricinājumi un nopietnas problēmas, es teiktu, jā, mums ir jāpaliek uzmanīgiem, jāsaglabās šī uzmanība. Mēs joprojām atrodamies tādā situācijā, eh, kas prasa šādu uzmanību, jo paliek spēkā neprognozējamība. To nevar noliegt. Diemžēl Tas ir pietiekami liels elements, kas būtu vienmēr jāņem vērā. Paldies! Tālāk Karaskungs. Izskatās, ka jums joprojām nestrādā pulkstens, kas uzskaita laiku, un tad man acīm redzot būs jāsāk izmantot dzelteno un sarkano kartīšu sistēma. Priekšsēdētais kundze man ļoti īsi jautājumi. Trišē kungs, pirmām kārtām pagājušā nedēļā Padome pieņēma atzinumu par finanšu tirgus pāraudzību Eiropas Savienībā. Eiropas parlaments eh, tādā eh, vairākas partijas eh, atverošā režīmā uzreiz pateica, tātad vairākas politiskās partijas vienojas par to, ka mums šī atzinuma nav pieņemami. Ko uzskata Eiropas centrālā banka, kāds ir jūsu redzējums? Tas ir pirmais jautājums. Otrām kārtām. Uh, Varbūt, ka šeit ir runa par virzību pilnīgi pretējā virzienā, proti prom no spēcīgāk pāraudzītiem Eiropas Savienības finanšu tirgiem. Tālāk ir. gehabt, aber nach der Konsultation herausgenommen. Die Amerikaner haben sie ein bija uh, konkrēta sistēma, kas tika ieviesta Avre, Amerikas Savienotajās valstīs, un ko jūs. Hineinnehmen Un meine dritte Frage. Kādas eh, elements jūs labprāt redzētu šajā daudzpakāpju sistēmā? Tālāk Īslande vēlas um, ieviest eiro 2014. gadā un Grieķijā ir vairāk par 12% deficīta. Kā jūs eh, šo situāciju vērtētu? Tātad, kas notiek abās valstīs? Paldies! Kas attiecas uz pirmo jautājumu, kur jūs uzdevāt, tad, ja es pareizi sapratu, eh, jautājums ir diezgan plašs. Jūs jautājat, kāda ir centrālās bankas eh, viedoklis par uzraudzības paketi, eh, kuru ir paredzējusi padome. Un, protams, es sagaidu, ka šis jautājums izraisa lielu interesi parlamentā. Uh, Es tad teiktu tā, ka, kā jūs zinat, tas varbūt nav eh, kaut kas tāds, ko es vērtētu no Eiropas centrālās bankas pozīcijām kā pašu labāko risinājumu. Tomēr jāsaka, ka ņemot vērā, cik sarežģīti un jūtīgi ir šīs attiecības starp dažādām iesaistītajām valdībām, eh, 27 dalību valstu savienībā. Es tad teiktu, ka Zviedrijas prezidentūra ir paveikusi labu darbu. Tas varbūt nav tas ideālākais risinājums mūsu skatījumā, bet katrā ziņā tas ir atzīstams rezultāts, ņemot vērā to, cik grūti ir e, atrisināt šo sarežģīto jautājumu kopumu kāda pastāv Eiropas Savienībā. Kas attiecās uz šo leverage ratio, eh, līdzekļu piesaistīšanas attiecību, tad eh, pastāv aktīva diskusija Bāzeles komitejā, tās šī grupējuma vadībā. Tātad diskusija par to, kas būtu tas, no, ko mums vajadzētu mācīties no pašreizējās krīzes. Un ideja ir tāda, ka ir jāstrādā, lai izvairītos no šī procikliskuma, lai varētu arī pilnvērtīgi izmantot banku potenciālu, bet tā pašā laikā ir nepieciešams izpildīt, izpildīt Bāzels komitejas noteiktos prasības pret eh, kapitālu pietiekamību un lai izvairītos no situācijas, kā tas bija Bāzel 1 komiteja, aizmirstot par riskiem, kas saistīts ar vērtspapīra procesiem. Papildus kapitāla prasībām, kas balstās uz izsvērtiem riskiem tāda eh, ideja par tikai un vienīgi eh, šī līdzekļu piesaistīšanas attiecības izmantojumu. Jau tā ir ideja, par kuru tiek diskutēts jau labu laiku. Parasti tā nebūtu jābūt tādai attiecībai, kas eh, da darbotos kā primārā attiecība. Uh, Primāri es teiktu, ka mums tomēr būtu jāvērtē kapitāla prasības, pietiekamības riskus, bet eh, katrā ziņā ir nepieciešams eh, izmantot šo lielumu, un par to jau tiek runāts Bāzels komitejā. Trešā lieta bija par absolūti citu situāciju. Tātad viena valsts, kas ir eh, Eiropas Savienībā, otra, kas ir ārpus. Es tad eh, salīdzinājumu neizdarīšu, bet teikšu tad, ka Grieķijā situācija ir ļoti sarežģīta, tik tiešām ļoti sarežģīta. Mēs zinām, kādi ir šie skaitļi. Mēs arī zinām, cik drosmīgiem ir jābūt lēmumiem, kas ir jāpieņem, lai situāciju virzītos atkal pareizajā par virzienā. Gan makrostrateģiskā, gan fiskālā politika šajā valstī. Tā kā tam visam ir nepieciešami ļoti sarežģīti un drosmīgi, bet ļoti nepieciešami lēmumi. Bet es esmu pārliecināts, ka Grieķijas valdība, kas absolūti skaidri apzinās situāciju, varēs pieņemt nepieciešamos jautājumus, eh, lēmumus. Jā, paldies, saka priekšsarētāji. Es tad varētu teikt, ka būtu grūti lūgt atbildēt uh, trīs minūšu laikā, ja cilvēki uzdod trīs jautājumus, kas nozīmē, ka cilvēks saraksta beigās eh, diez vai tiks pie vārda. Tā, tā nākamais ir Ferberkungs. Lūdzu, jūs jautājums. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Trišē kungs ir uh, vērotas tādas pazīmes, ka Eiropas centrālās bankas piedāvātā likvidā, likviditāte atļauj bankām um, atkal veikt dažādas spekulatīvas operācijas, un tas varētu radīt atkal šo jauno uh, burbuli, kas varētu vienā brīdī plū, pārplīst. Tā tad es vēlējos uzdot jautājumu, vai mēs atkal tā ar lielu uh, atvēzienu nerīkojamies vieglprātīgi ar naudu, un tas varētu novest atkal pie nākamā burbuļa plī, plīšanas. Un ja šī likviditāte mm, nevarēs tiks nodrošināta, vai jums ir kādi papildus pasākumi prātā, un piemēram tas finansējums, kas tiek piedāvāts, varbūt var rasties risks, ka beigās šis finansējums nenonāk pie tiem cilvēkiem, kas. Uh, Eh, grib ņemt kredītu. Priekšsēdētājs kundze, es domāju, ka es pietiekami īsi izteicos. Much, sir, Jā, paldies. Ļaujiet tad man jums atbildēt šādi. Tad šis jautājums ir ļoti svarīgs. Mums ir Eiropas centrālajā bankā Tātad es pat teiktu visām centrālajām bankām Eiropā jāizvērtē, kādi ir riski, kas ir asociēti ar tiem pasākumiem, kurus esam pieņēmuši ārkārtas situācijā, krīzes laikā. Un šie riski, tātad vai mēs neuzsākam gadījumā šo iziešanu no krīzes vai noslēgumu pasākumus pārāk ātri vai pārāk vēlu ļoti bieži mūs aicina izvērtēt to, kā ir daudz vairāk risku, kas saistās ar pārāk strauju izējušanu no šitādas situācijas. Un mums ir jānoskaidro vispareizākais veids, kā mēs varam līdzsvarot šos riskus. Un jūsu jautājums ir tieši par to. Pirm, pirmkārt, jau tieši tāds ir iemesls, kāpēc mēs pieņēmām šos lēmumus iepriekšējā ceturtdienā. Mēs konstatējam, ka ir laiks sākt progresīvi un pakāpeniski izbeigt šos pakā, pasākums. Un bankām mums ir absolūti skaidra ziņa. Viss, ko mēs darām, ko mēs esam darījuši, tad Tātad tas ir, nav darīts vienkārši eh, skaistām acīm. Mums ir nepieciešams izvērtēt riskus un tā attiecīgi darboties. Tā ir jūsu galvenā funkcija. Un es saku, viss, ko darījuši cilvēku valdībā, dažādās valstīs un bankās, ka tas viss ir darīts tieši šāda iemesla dēļ. Tā, ņemot to vērā, man ir arī jāsaka, ka pašreizējā analīze, vismaz šobrīd, rāda, ka galvenais iemesls neatmaksātajiem uh, kredītiem šobrīd ir vairāk saistīts ar uh, pieprasījumu, nevis ar kredīta krīzi. Uh, Un tā, tieši to mēs arī vēlamies skaidri paust finanšu iestādēm, tā skaitā bankām. Un tiem, kam liekas, ka nekas nav noticis un ka mēs jau esam atgriezušies parastajā situācijā, jo tirgus atkal darbojas, viņi vienkārši kļūdās. Mums ir izdevies izmā, izvairīties no depresijas, jo mēs pieņēmām saulēcīgi tieši jūs pieminētos pasākums. Uh, mēs, kā centrālā banka un dalību valsts centrālās bankas, e, rīkojās saulēcīgi, un kurš to nesaprot, viņi vienkārši kļūdās. Un es tad vienkārši teiktu, es neizdu, tiešām neticu, ka uh, nodokļu maksātāji varētu divkārši iekrist tais pašās lamatās, mums tādēļ ir ļoti noturīgāk, daudz vairāk nokuturīgas šī sistēma jāveido. Right, Jā, paldies. Nākamais jautājums būs no Edvarda Sikluna no Sociāla demokrāta grupas. Jā, paldies. Trešai kungs, vai varu secināt no jūsu iep iepriekšējām atbildēm, ka runājot par šo piecu nestandartu pasākumu īstenošanu, ka viņi principā visi ir atgriezeniski, bet tas viss ir atkarīgs no laika grafika. Ja viņi paliek spēkā pārāk ilgi, var rasties grūtības ar to izbeigšanu, vai es pareizi to saprotu. Otra saistītā lieta ir, saistīta, ir konkrēti saistīta ar šiem eh, noslēguma pasākumiem. Vai mēs varētu pieņemt, ka sliktākajā iespējamā scenārijā eh, grūti būtu izbeigt šos pasākums vai kā es teicu, nu, visbeidzot, centrālā banka acīm redzot negaidīs, e, līdz visas dalību valsts e, mainīs savu fiskālo stratēģiju, ko es saprotu, protams, e, Protams, ka dalību valstīm ir daudz grūtāk to izdarīt arī Eirozonā, salīdzinot ar Eiropas centrālo banku neatkarīgu iestādi, bet vai jūs redzat arī potenciāli kādas problēmas šajā aspektā? Paldies! Jā, paldies par jautājumu. Protams, ka šis jautājums ir ļoti svarīgs. Un kā jau es sacīju iepriekš, mēs mēģinām izdarīt lēmumu par to, kas būtu tas pareizais brīdis, kur, kur tad mēs eh, novēro, novērojam eh, monetārajā tirgu un kas tad mums ļautu arī tad pieņemt šo pareizo lēmumu. Mums ir jālīdzsvaro riski, lai mēs neatrastos pārāk ilgi šajā nestandarta pasākuma izbeigšanas eh, procesā. Un, kā jūs teicat, mums būtu nepieciešams arī izvērtēt pēc tam šos pasākums un jūsu piezīme par to, ko jūs eh, arī norādījāt attiecībā uz uh, Eh, riskiem, kas saistīti ar pārāk eh, vēlu vai pat novēlotu eh, pasākumu izbeigšanu. Jā, es jums piekrītu, tik tiešām ir lieli riski. Atsevišķi tirgi var ciest no tā, un mēs varam atkal atgriezties pie negatīvajiem, negatīvajām sekām, kas var rasties saistībā ar spekulācijām atsevišķos tirgos, saistībā ar konkrētiem finanšu instrumentiem. Uh, Mums galvenokārt ir jārīkojas saulēcīgi. Otra lieta. Vai kādā brīdī varam tikt apturēti vai nonākt strupceļā, būt spiesti apturēt kāds pasākums? Es domāju, ka tas, ko mēs esam izstrādājuši, vērsts uz to, lai mēs tomēr īstenot šos pasākumus Es tad eh, drīzāk domātu, ka mēs visdrīzāk nenonāksim šādās lamatās, ja tā var teikt. Protams, ka es arī apzinos, ka ne viss ir prognozējams attiecībā uz nākotnes um, eh, notikuma attīstību, un mēs vadamies pēc tā, ko mēs eh, novērojam, tātad šie objektīvie novērojumi naudas līdzekļu tirgu, Bet es uzskatu, ka mums nebūs šādas situācijas, kad būs jā, jāpa, jāaptur pasākumu kaut vai tikai kaut, kaut vai dēļ tā, kā ir izstrādāti šie pasākumi. Kas attiecas uz valstu valdībām, izvērtēsim praktiski, kas tad notiek. Vairākos gadījumos valdības eh, atbalsta pasākumu daudzās valstīs jau virzās uz savu noslēgumu. Komercbankas daudzās valstīs atmaksā valdībām izsniegto atbalstu, kas ir sniegts arī kā akcijas vai kā citi finanšu instrumenti. Un tas fakts ir acīm redzams, tirgu situācija ir daudz eh, labāk, un līdz ar to pavisam dabiski iepriekš eh, pieņemtie ārkārtas pasākumi daudz kur iet uz noslēgumu. Un attiecībā uz pārfinansēšanas garantijām, kas eh, tika izstrādātas vairākām bankām, tad arī šeit tas praktiski netiek izmantots, jo tirgus funkcionē daudz labāk. Līdz ar to man liekas, ka tas, ko mēs šobrīd uh, novērojam, pavisam dabisku iemeslu dēļ, tā tad, nu, tā, tad tā ir atbalsta dabiska izbeigšanās, jo pēc tā nav nepieciešamības. Līdz ar to ir tikai dabiski, ka tas tā notiek un būtu absolūti neloģiski un pat eh, negatīvi, ja sniegt atbalstu, tad, kad tas nav nepieciešams. Paldies! Jā, paldies! Arlīna, lūdzu. Jā, paldies. Es tad vēlējos uh, vēlreiz pievērsties Eiropas sistēmiskā riska padomēji un kā jūs strādājat, ko ar to balstoties uz eh, to analīzi, kas tiek veikta. Tad varbūt jūs varat plašāk mazliet paskaidrot par to. Es tad sapratu, ka ir jau uzsākta eh, datu ievākšana par sistēmiskiem riskiem. Varbūt varat eh, paskaidrot, ko tas nozīmē, kas to dara, vai jūs to darat e, iestādes iekšpusē, vai ir kādas e, lietas, ko mēs varam jau mācīties no jau paveiktā darba. Tā tad, vai šī procedūra e, saistībā ar Eiropas sistēmiskā riska padomas darbu turpinās? Jā, paldies. Pirmkārt, tad es teiktu, ka Eiropas sistēmiskā riska padomas koncepcija ir tāda, ka tā vērsta uz sadarbības veicināšanu tā, starp šīm sistēmiskā riska izvērtēšanas iestādēm. Līdz ar to, protams, tas ir absolūti skaidrs, ka ir ļoti svarīgi būt pārliecinātam, ka visa atbilstīgā informācija, kas ir pieejama šajā pasākumā iesaistītajiem, tātad Eiropas centrālā banka no vienas puses un pāraudzības iestādes no otras puses, tā skaitā nacionālajā līmenī, lai tas viss strādātu pēc iespējas labāk Tieši tā tas ir paredzēts tad, kad centrālās bankas izveidoja šo mehānismu, lai varētu pēc iespējas profesionālāk un pārliecinošāk piedalīties šajā pasākumā. Protams, ka mērķis bija koncentrēties nevis uz makro līmeņa pāraudzību, bet tieši mēģināt izvairīties no tā, lai uh, izvairīties no tā, ka pārklājās šīs atbildības jomas. Kas attiecas uz datu vākšanu, protams, ka mēs daudz strādājām pie finanšu stabilitātes Eiropas centrālajā bankā un visās centrālajās bankās dalību valstīs. Tas ir viens no būtiskākajiem uzdevumiem, kas mums ir. Un kaut vai tāpēc, ka centrālajām bankām ir tātad mērķis eh, nodrošināt gan cenu stabilitāti, gan finanšu stabilitāti, eh, gan vidējā, gan ilgtermiņā, un centrālās bankas ir neatkarīgas, tad tika uzskatīts par piemērotu viņām uzticēt šo, pie, šo uzdevumu, koncentrēties uz sistēmiskiem riskiem, tātad atkal nekoncentrēties uz vienu atsevišķu uh, iestādi un nepārklājoties atbildības jomām. Es tad varu skaidri pateikt, ka mēs ļoti daudz strādājam gan pie praktiskajiem, gan pie teorētiskajiem aspektiem, ļoti daudz, kas vēl ir jāpaveic. Protams, ka papildus tam mums ir arī mērķis, lai iekšējais tirgus funkcionētu pēc iespējas labāk. Un uh, tur ir jāņem vērā vis, uh, visu dalību valstu riski. Un, sākot šo darbu Eiropas centrālās bankas iekšpusē, mēs tad vēlējāmies izmantot uh, to personālu, kas ir specializējies uh, dažādās centrālajās uh, bankās visās dalību valstīs, uh, un tā tad pieejamās zināšanas, lai nav tā, ka tikai mēs Eiropas centrālajā bankā vien uh, stra strādātu pie šī jautājuma. Tātad, ka mēs varam izmantot visu Eiropas Savienības centrālo banku um, zināšanas, lai tiktu galā ar šo jauno uzdevumu. Un es zinu, ka parlaments jau no paša sākuma to vēlējās. Paldies, Paldies Silvija. Tagad. Monsieur le Président, bonjour. Merci d'être avec nous. Euh, je vais encore vous. Paldies. Priekšsēdētājs kundze, Trišē kungs. Vēlējos eh, vēlreiz uzdot dažus jautājumus par uzraudzību. Karasa kungs mūs iepazīstināja ar savu viedokli, un īstenībā viņš nav vienīgais, kas tā domā. Tādēļ es vēlējos pavaicāt, kāds būtu pats labākais risinājums, eh, kas eh, būtu piemērots tieši visiem. Uh, Mums, protams, eh, parlamentā ir eh, beidzot jāsāk rīkoties, jo padomu jau savu nostāju paudu pietiekam skaidri. Kā mēs varētu pāraudzības iestādes padarīt vēl spēcīgākas? Jūs pats teicāt, ka tas ir no svāra mums arī noteikti ir jāraida pareizais signāls pilsoņu virzienā. Mēs nevaram atgriezties pie tādas situācijas, pie ikdienišās situācijas, domāt, ka varam rīkoties tā kā līdz šim. Tātad kā varam nodrošināt visefektīvāko darbību? Paldies! Jā, nu kādas ir labākās iespējas, saka Trišēkungs, mums vajadzētu varbūt tā apkopojoši to mēģināt atspoguļot. Eiropas centrālā banka ir teikusi, ka centrālajai bankai ir ļoti cieši jābūt saistītai ar mikropāraudzību, jo tas ir labāk nekā tad, ja, piemēram, centrālā banka ir pilnībā atdalīta no mikrouzraudzības. Un eh, valdes locekļu sēdē Eiropas centrālā bankā tāds viedoklis tika pausts jau neskaitāms reizes. Mēs to arī paudām eh, atklātībā. Tātad tas eh, nebija nekāds noslēpums, un tas jau bija sen zināms vispār pirms krīzes jau. Tad, kad Larozie komiteja mums uzdeva šo jautājumu, mēs teicām, ka mēs kā centrālā banka ja tas ir nepieciešams, varētu varbūt spēlēt tādu kā šķīrēja tiesneša uh, lomu, tad, kad uh, runā par uzraudzību, par mikro uzraudzību un dažādām bankām. Protams, norisinās arī dažādas pārobežu eiro aktivitātes. Uh, Eiropas Savienības teritorijā. Līdz ar to Eiropas centrāla banka, gan kā centrālā banka, gan kā Eiro banka Mm, veic savus uzdevumus, bet mums bija līdz ar to jādara arī tas, ko nepadarīja Lara Ziekunga komiteja. Padome un komisija bija gandrīz viens prāts šajā jautājumā. Otrām kārtām, otrs iespējamais labākais risinājums bija tāds ka uzraudzības iestādēm būtu varbūt pārāk augsts atbildības līmenis, ka tām vajadzētu pieņemt pārāk atbildīgs lēmums attiecībā uz iekšējo tirgu. Tātad tas atgrieztos uz, attiektos uz 27 dalību valstīm. Un pieņemtais lēmums varbūt nebija pats eh, izdevīgākais vai veiksmīgākais, bet, protams, mums vajadzēja ņemt vērā to, kādā situācijā atrodamies. Es eh, ļoti uzticos Zviedrijas prezidentūrai un es domāju, ka viņi varēs atrast vislabāko risinājumu, kas, eh, protams, no vienas puses mēģinās apkopot visas dažādās pozīcijas, uh, Un tagad bija iejaukšanās no zāles bez mikrofona, ko nevarēja dzirdēt tūki. Jā, jā, es saprotu, ka Eiropas parlamentam arī šeit ir jāspēlē viena no galvenajām lomām, tādēļ es labprāt arī atbildēšu, kāds varētu būt pats labākais risinājums. Šis jautājums man tika uzdots. Tas būtu tātad šis mikro. Tā būtu mikro uzraudzība, mikro kontrola. Šo jautājumu jūs man uzdevāt. Uh, tagad Keija lūdzu. Svinbarnas kundze. Paldies! Trišē kungs, varbūt jūs varētu kaut ko teikt par eiro valūtu, cik spēcīga tā ir attiecībā pret citām lielām valūtām, ņemot vērā arī tās valsts, uz kurām Eiropas Savienība eksportē savus preces. Atminoties pagājušā nedēļā uh, rīkotās uzklausīšanas, tika teikts, ka Zviedrijas modelis bija veiksmīgs 90. gados, tā, kad notika kronas devalvācija. Un ņemot vērā eiro pašreizējo kursu vai tādu stabilitāti, valstīm būtu visai sarežģīti kaut ko eksportēt uz trešajām valstīm, vai jūs varētu kaut ko runāt vairāk šeit par izaugsmu un arī par eiro stratēģiju nākotnē? Paldies! Paldies, kundze! Es domāju, nu jā, īstenībā viens bija jautājums, viens bija piezīme jūsu izteikumā. Tātad eiro salīdzinājumā ar citām lielām valūtām, startautiskām valūtām, un otrām kārtām iekšējā tirgus darbība 27 dalību valstīs, un šeit arī tiek izmantotas dažādas valūtas. Runājot par eiro pozīciju, par eiro stabilitāti, protams, tā ir valūta, kas ir eh, ļoti plašās teritorijās apgrozībā. Uh, Jūs noteikti zināsiet, kādas ir mans nostādnes. ASV iestādes aizvien no jauna atkārto un dara to ļoti labprāt, ka spēcīga eirozona īstenībā ir ASV interesēs. Un, protams, Jā, tas ir gan viņa interesēs, gan arī ASV partneri interesēs, ņemot vērā uh, dažādas valūtas, kas ir apgrozībā. Un, protams, tas varētu arī ietekmēt uh, visas globālās tautsainiecības ekonomikas uh, labklājību un izaugsmi. Tātad eiro ir viena no apgrozībā esošajām valūtām un tās. The global level and particularly currencies of ir arī tādas valūtas, kas joprojām nav konvertējams, jaunatīstības valstu valūtas, tādu valstu valūtas, kur strauji attīstās ekonomika, it sevišķi Āzijā. Šeit ir notikušas dažādas intervences un. Mēs nedrīkstam šīs valūtas, kas ir apgrozībā tajās valstīs, novērtēt pārāk zemu un at, kāda ir to proporcija attieksme pret uh, eiro un citām lielajām konvertējām valūtas vienībām. Mums nevajadzētu to novērtēt pārāk zemu, bet uh, galvenokārt ir jārūpējas par labklājību un stabilitāti. Un, protams, tas ir saistīts ar eiro. Iekšējā tirgū Mājas kursa līmenis, protams, ietekmē visus, tas ir visi interesēs, un neviena valsts atsevišķi, protams, neteiks, ka ļoti lepojas ar tādu valūtu, kas būtu ļoti vāja valūta 27 valstu iekšējā tirgū. Bet, protams, mums ir kaut kas jādara, mums ir uh, jāpadomā par to, ka neviena valsts nav identiska, bet valstis jau necienšas izsist kādu labumu no konkrētām politikas vadlīnijām vai konkrētām politikas jomām. Nu, tāda situācija notiek no Zviedrijā, piemēram. Paldies. Thank you. The next is... Paldies. Lamberta kungs lūdzu tagad. Paldies, paldies priekšsēdētājs kundze. Es vēlējos pateikties trešē kungam. Turpināšu angļu valodā. Es vēlējos, eh, lai jūs eh, pastāstītu par to, kas eh, tika nesen atspoguļots presē un avīzēs par Eiropas centrālās bankas spēlējumu lomu. Jūs izmēģinājāt dažādus instrumentus, arī aktīvus un, piemēram, vērtspapīrus. Es nezinu, kāda aprēķina pirms tam tika veikti. Protams, ir jāizvērtē šāda veida instrumentu vērtība, un, ja, piemēram, bankas, eh, kas jums piedāvā vērtspapīrus, saņem tādu veidu atbalstu, kas kropļo e eh, konkurēt spēju vienotajā tirgu, nu, tas varbūt nav pats veiksmīgākais risinājums un kāds tad ir labākā situācijā nekā pārējie. Bet vai Eiropas centrālā banka vispār tā var rīkoties, vai tas ir tās kompetences? Tas ir pirmais jautājums. Un otrais jautājums. Protams, ir uz to varbūt eh, nevisai viegli atbildēt, bet ņemot vērā jūsu aplēses, Eiropas Savienībā atrodošās finanšu institūcijas, cik vārīgas tās varētu būt pret zaudējumiem un riskiem, kas varētu gadīties 2010. un 2011. gadā. Te ir ļoti daudz aplēses, es dzirdēju par pustriljonu, par triljonu un tā tālāk. Nu, ko jūs man varētu teikt? Paldies! Paldies! Pirmais jautājums. krīze sākās pirms 2007. gada 9. augusta, kad mēs piedzīvojam šīs milzu svārstības finanšu tirgos un bija izveidots tāds uh, ietvars, kurā sadarbojās vairākas centrālās bankas, un mēs kā garantijas pieņēmām nevienu. As you might know, of course, on the other side of the Atlantic, nevien uh, tādas privātās obligācijas, bet arī valsts sniegtās obligācijas. Un, un, un mēs uh, tās pieņēmām ķīla formā. Protams, mums vajadzētu, mēs pieņēmām arī privāto finansējumu. Mēs pieņēmām arī aizdevumus kopš uh, paša krīzes sākuma un, protams, šāda procedūra bija saskaņā ar mūsu pašiem sākotējiem lēmumiem, nevien attiecībā uz krīzi. Protams, eh, ņemot vērā krīzi, mēs eh, palielinājām šo ķīlu sniegšanas aptvērumu un jūs noteikti būsiet arī pieredzējuši to, ka tika pieņemti tādi lēmumi, kas bija attaisnojami, jo mēs nevēlējāmies uzņemties pārāk augstu risku līmeni šajā jomā. Of, uh, going through a hub. Mēs izvērtējām uh, gan aizdevumus, gan šīs obligācijas, protams, balstoties arī uz riska izvērtējumu. Tas uh, protams, ir darbs, kur ir iespējama uzlabojuma, un mēs jau to pietiekami skaidri demonstrējām pavisam nesen, jo pēdējie uzlabojumi tika novēroti tikai pirms dažām dienām. Ja mēs runājam par mūsu bankām, cik ļoti tās varētu ciest no turpmākiem riskiem Eiropas Savienības teritorijā, norakstītie līdzekļi Mums ir jābūt patiešām piesardzīgiem, uzmanīgiem, jo es esmu iepazinies ar vairākiem skaitļiem. Šie skaitļi gan svārstās, piemēram, arī Startautiskais valūtas fonds veids šāds aptaujas. Mēs gan esam daudz piesardzīgāki, un mūsu skaitļi varbūt ir precīzāki, jo SVF ir sa samazinājuši šo aprēķinu līmeni, šo izvērtējumu līmeni. Protams, situācija nav identiska visās valstīs. Ir valstis, kuras eh, atrodas vienkārši izcilās situācijās situācijā, viņi ir ļoti piesardzīgi, banks ir piesardzīgas, bet. Iepriekšēji eh, šie aktīvi, kas radīja dažādas svārstības tirgū, Protams, avīzēs un uzklausot cilvēkus, šie viedokļi var atšķirties, un cilvēkiem var rasties iespējas, ka šie aktīvi ir varbūt uh, problēmas cēlons, bet tā nav, tas ir aplami. Galveno problēmu jau daudz minēja, ir recesija. Mēs uh, piedzīvojam tādu Eiropas ekonomikas atpalicību, un, protams, uh, daudz kredītu būs. Uh, jānoraksta. Mums tas ir noteikti jāņem vērā un ko mēs uzskatām par pareizo. Mums banku, ja mēs banku sistēmas aplūkojam kā vienu veselu, ir jābūt konkrētiem priekšnosacījumiem un gu, ir runāts par iespējamo peļņas gūšanu un nākotnē mēs eh, varētu, protams, saprast, ka tas varētu uh, varbūt novest nepietik labas attīstības, bet tomēr varētu kaut nedaudz mazināt šo recesiju. Paldies, paldies, turpin priekšsēdētāji. Un tagad eh, Nikolas Šuntis. Paldies, priekšsēdētāji. Ja mēs runājam par eiro ieviešanu, tajās valstīs, kur joprojām ir grūtības un eh, kur notiek tāds spekulatīvs spēlīts, viņiem nav tik vienkārši varbūt eh, doties pie kādas pēdējās instances, viņiem nav tādu labu eh, efektīvu risinājumu. Viņi nevar vērsties, piemēram, ja viņi neatrodas Eiropas Savienībā, viņi pat nevar griezties starptautiskajā valodas fondās. Ir valstis, kas ir Eiropas Savienības dalība valstis, bet nav Eirozonā. Grieķija. Uh, ir gan Eiropas Savienības dalībvalsts, gan uh, lieto eiro, bet mums nav tādu pietiekami labu risinājumu, ko piedāvāt Eiropas centrālā banka. Komercbankas Grieķijā aizņemas līdzekļus no ECB ar 1% likmi, pēc tam šī nauda tiek ieguldīta ar 4% pieaugumu jau, lai varētu atveseļot ekonomiku. Uh, Komercbankas īstenībā gūst milzu peļņu, bet eh, tautsaimniecība no tā cieš, jo tautsaimniecība īstenībā nevar eh, uzlabot savu likviditāti, nav saņēmusi papildus likviditāti no Eiropas centrālās bankas. Kā šo problēmu varētu izskaust? Jūs paši pievērsāties Grieķijas jautājumam. Kāda veida lēmumi ir jāpieņem, lai situācija atrisinātu pēc iespējas veiksmīgāk? Paldies! Paldies! Es domāju, ka tā nav sakritība vai nejaušība ka Eirozonas valstis ka tās nevar pieprasīt uh, dažādus uh, ārkārtas pasākumus, piemēram, no starptautiskā valūtas fonda vai uh, šīs maksājumu bilances palīdzības tām nav pieejams. Es vēlējos uzsvērt, tātad, ja kāda valsts ir Eirozonā, noved pie tā, ka deficīts tiek finansēts, tekošā konta deficīts tiek finansēts un protams, tā ir palīdzība, ko var sniegt uzreiz, un ņemot vērā esošās garantijas, kas pastāv starp dažādām valstīm, uh, tas nodrošina tomēr tādu labu atbalstu, un eh, mēs to esam novērojuši vairākās valstīs nesenā laikā. Tie pasākumi, kas ir jāievieš, protams, tas ir atkarīgs no situācijas. Šos pasākums diktē situācija. Ja kāda valsts Tātad, ja šie pasākumi neatiecas tikai uz vienu valsti, tādā izolētā veidā, jūs runājat tikai par Grieķiju, tātad par vienu valsti. Bet, ja mēs runājam par visām valstīm tādā kopumā, mums ir jābūt gataviem uzlabot uh, situāciju mājasaimniecībās, uzņēmumos, uh, kopuzņēmumos un uh, jāpadomā arī par ilgspējīgu stratēģiju valsts finansējumam. Ja šāda situācija nevar iedzīvināt, tad, protams, cilvēkiem zūd uzticība, gan ņemot vērā individus, tātad, kas uztrauc par savām aizsarniecībām, un arī uzņēmējus. Kā jūs varētu atgūt uzticību abās sabiedrības daļās? Mums jāpadomā arī par to, cik augsta ir pārfinansēšanas cena ja cilvēkiem nav uzticības, jo, piemēram, nav tādas stratēģijas, kurai viss uzticētos vai ilgā vai vidējā termiņā fiskālajā jomā. Kā jūs samazināsiet šos negatīvos efektus, jo, piemēram, tirgus e, nevar būt e, pārliecinātāks vai nevar uzticēties vairāk e, finanšu iestādēm, ņemot vērā to, kāda ir situācija un tad rodas problēmas. Es vēlējos pateikt, jūs pareizi norādījāt, ka varbūt. ka vi, valsts kase ļoti labi atspoguļo situāciju, un eh, mēs uzskatām, uh, ka visi privātā sektorā iesaistītie, viņiem īstenībā ir jā, jāveic pārfinansējums, pēc tam jāņem kredīts uz augstākām likmēm, un tas, protams, ir iemesls pieņemt tādas lēmumus, kas mums atļaus eh, radīt uzticību, eh, atgūt šo zaudētu uzticību pēc iespējas plašākās sabiedrības daļās. Paldies, tagad Hans Pēters Mārtiņš. Jā, dankie. Paldies, priekšsēdētāji. Trišēja kungs, es domāju, ka jums tieši tagad ir uh, viens no atbildības uh, bagātākajiem un interesantākajiem darbiem visā pasaulē. Par Grieķiju jūs ļoti pareizi norādījāt, ka situācija tur ir ārkārtīgi kritiska. Nu, varbūt jūs varētu tā daļrunīgāk to atspoguļot, ko tas īsti nozīmē. Varbūt jūs varētu arī pateikt, ka tur notiks tāda paša situācija, tāda pati situācija atkārtosies kā Argentīnā, vai jūs varētu stādīties priekšā to, ka vispār Grieķijai nevajadzēja iestāties Eirozonā, ņemot vērā rādītājs, jo pirms vairākiem gadiem varbūt beidzot ir jāiet prom no Eirozonas. Tālāk. Eh, likumdošanas priekšlikumi, likumdošanas eh, plāni visās dalību valstīs kas vēlas uh, vērsties pret tādām uh, ēnu zonas bankām, kurus nevar pietiekami labi pārbaudīt, vai šie pasākumi un likumdošanas akti jums šķiet pieteikumi, lai beidzot kaut kā kontrolēt visu šo pelēko neredzamo zonu. Trešais jautājums, vai jūs varat piekrist novērotājiem, kas teica, ka Eiropas centrālās bankas stratēģija atro, atradīsies izšķirošajā brīdī tikai gada beigās, ka tas būs tāds kā tests, tāds kā pārbaudījums, vai šīs stratēģijas noslēgums pietiekam labi ir darbojies. Paldies! Par pirmo jūsu teikto punktu. Nekad nepieminēja Grieķiju savās ievadu piezīmēs man tika uzdots jautājums par Grieķiju, jā, pēc tam to pieminē, bet pats sākumā tu par to nerunāji atsevišķi. Īslanda un Grieķija tik pieminēti jautājumā, un tāpēc es atbildēju arī uz attiecīgi konkrēts to jautājumu, tieši tā kā tas arī man būtu jādara. Nekad nepieminēju Argentīnu. Atbildot uz jautājumu par Grieķiju, es teicu, ka manas piezīmes attiecas uz jebkuru valsti. Nu, skaidrs, ka šai konkrētajā gadījumā tieši tāpat kā. Tāpat kā minētajā gadījumā, īrijas gadījumā, situācija tieši tāda pat. Valdībai bija jāpieņem ļoti sarežģīta lēmuma, un tas bija ļoti pamatoti. Jo situācija bija ļoti sarežģīta. Es teicu, ka esmu pārliecināts, ka viss notiks atbilstīgi. Jo šie lēmumi tiešām bija drosmīgi un ļoti svarīgi, un domāju, ka šāda lēmuma attiecīgi nepieciešams gadījumā tiks pieņemta arī Grieķijā. Bet, kā jau teicu, tas attiec uz visām valstīm. Šīs piezīmes attiec uz visām valstīm. Un tiesa, ka jāsaka, varbūt pastāv dažā atsevišķas nianses, eh, nopietnības, situācijas nopietnības pakāpe, kas atšķiras valstīs, bet kopumā ir jāspēj paļauties uz vidēju un ilgtermiņa pamatotu stratēģiju, un to mēs varam palīdzēt veidot. Tā varētu veicināt atlapšanu. Otrais jautājums. Jautājums par šīm ēnu bankām, jeb ēnu zonas bankām. Gribētu teikt, ka viss, ko daram globālā līmenī un ko daram arī Bāzels komitejas līmenī, ir vērsts uz to, lai izvairītos no iekrišanas šai uh, slazdā no jauna, šajā ēnu banku anomālijas slazdā. Jo tā bija viens no galvenajiem faktoriem, kas izraisīja to drāmu, ko mēs visi piedzīvojām. Un mēs visi ļoti labi to apzināmies un vēlamies no šīs slazda izvairīties, no šādas anomālijas izvairīties un atteikties no ļoti daudziem finanšu institūciju riskiem, tieši tāpēc, ka tieši, ka, ko tad īsti nozīmē šī pārvēršana vērts, vērtspapīros, tā, tajos gadījumos, kad nav izprasnes, tas nedrīkst norisināties. Kas aiziet uz lēmumiem, kas ir pieņemti, man jums jāatzīstas, ka ECB un Eirozona kopumā, šī Eiropas komanda Eirozonā ir rīkojusies tieši tāpat kā visas centrālās bankas citur pasaulē. Mums ir uh, partneru organizācijas arī Atlantijas okeāna otrā pusē. Mēs bijām situācijā, kas prasīja mums strauju reakciju, un mēs reaģējām, kas man, tādā veidā, kas manuprāt bija gana savlaicīgs, pietiekam drosmīgs, bet tāpat laikā mēs nepazaudējām šo pamatu virzienu mūsu kompasā, respektīvi nepieciešam nodrošināt cenu stabilitāti un attiecīgi fiksēt, stabilizēt inflācijas situāciju. Un ar lepnumu var teikt, ka mums ir izdevies situāciju saglabāt ļoti stabilā līmenī attiecībā uz inflācijas rādītājiem. Mazāk par 2%, bet tomēr pietuvināt 2% šo rādītāju. Un kas attiec uz šīm vienu gadu operācijām un to pārtraukšanu, tas paredzēts tāpēc, lai mēs varētu sekot līdzi lai attīstībai un tāpat laikā saglabāt uzticēšanos, lai saglabāt uzticību, uz kas mums likta, jo tas ir ļoti svarīgi, tas ir svarīgi ne tikai sakarā ar līgumiem un mūsu pilsoņu cerībām, bet arī tāpēc, ka tieši tādā veidā mēs varam saglabāt ilgtermiņa stabilitāti un ilgspējīgu izaugsmu un labklājību. Un tas mums ļoti palīdzēja krīzes laikā, jo tā mēs varējām izvairīties no tā, ka parādītos deflācijas risks. Un tas pat tāds pastāvēja, protams, tajā brīdī, kad krīze norisinājās, tikko parādījās šīs nelīdzsvarotības. Paldies, saka priekšsēdētāji. Nākamais Slavamirs Nitras gribētu lūgt deputātus censties izvairīties no trīs jautājumu uzdošanas, jo tos nav iespējams atbildēt trijās minūtēs. Un tad beigu beigās tie deputāti, kas sarakstā ir pēdējie, nepaspēs savus jautājumus uzdot. Tāpēc lūdzu, ierobežojiet savu vēl, vēlmi izteikties. Nītras kungs, lūdzu. Es neuzdošu jautājumus, kas jau uzdoti un kas jau saņēmuši atbildes, kaut gan, protams, visi atbildētie jautājumi izraisa tālākus jautājumus. Bet gribēju jums vaicāt, kā jūs vērtējat uh, la, ti, laika perspektīvu, laika grafiktu plānotajām uzraudzības iestādēm. Mums šeit jāsaka, nav kopēja banku iestāde visā Eiropas Savienībā, pastāv atšķirības starp dažādām valstīm, atsevišķās valstīs ir vietēja mēroga eh, struktūras, atsevišķos tirgos dominē milzīgas starptautiskas iestādes. Un mans jautājums ir šāds, vai jūs saredzat risku tajā, uh, ka banku uzraudzība un finanšu sektoru uzraudzība notiek dažādos mērogos. Pirmām kārtām šis pirmais periods e, un e, darbības laikā ar starpniecības palīdzību, vai tas neradīs destabilizācijas risku vietējos tirgos, ir tīpaši tajos tirgos, kuros dominē finanšu iestādes, kuru mītnes vietas, jeb galvenie biroji, atrodas ārpus konkrētās dalību valsts. Thank you, thank you very much for, for... Liels paldies par šo jautājumu, saka trešai kungs. Pirmā piezīme. Man šķiet, ka tad, kad apskatām to, kāda situācija pas, reāli pastāv ārpus Eirozonas valstīs un tautsēmniecībās, tajās valstīs, kas ir Eiropas Savienības dalība valsts, nenoliedzami, un tas droši vien attiec arī uz jūsu gadījumu, situācija ir tāda, ka liela mēra, lielā mērā banku sektors mm, iekļāva sevī dažādu veidu ārvalstu iestādes. Un ir nospēlējis stabilizējošu lomu, jo šīm ārvalstu bankām bija iespēja saņemt likviditātes atbalstu no viņu uh, mītnes vietas no viņu galvenajiem birojiem. Tajā brīdī, kad mēs pēc intensīvas krīzes izvērtēšanas uzsākām šos eh, nestandarta pasākumus, ārkārtas pasākumus, kurus jau minēju, mēs bankām Eirozonā uzreiz pateicām, ka ja tām ir meitas uzņēmuma austrumu centrāla Eiropā, ārpus Eirozonas, tām jāturpina nodrošināt likviditāte jo mēs to darījām stabilitātes labā, banku sektora stabilitātes vārdā kopumā. Tāpat laikā paturot prātā to, ka tām grupas ietvaros, koncernu ietvaros ir atbildība arī Austrum Eiropā. Tā bija daļa no vēsts, ko mēs bankām tajā brīdī arī nodevām. Un mēs joprojām, protams, uzskatām to pašu, kas attiecas uz ietekmi, kāda būs jaunajām uzraudzības struktūrām. Nu, Par laiku runājot, nu, tas būs atkarīgs no parlamenta lēmumiem nenoliedzami, bet kas attiecas uz ietekmi, ko šī struktūra varētu radīt. Es negribētu šeit uh, piekrist tām bažām, ko jūs paužat. Es domāju, ka šī struktūra ir atbilstīgi izlīdzsvarota, un es nedomāju, ka vajadzētu baidīties, ka tā varētu radīt kaut kādas netaisnīgas sadalījumus funkcijās starp dažādām iestādēm problēmu gadījumos Eiropas Savienībā. Paldies, tālāk Langenkungs. Jā, vielen dank. Paldies. Samal, uh... Äh, Priekšsēdētājs kungs. Trišē kungs. Es domāju, ka Eiropas centrālā banka ir jāuzteic par tās darbību, jo krīzēs laikā tā darbojās ļoti stabili un pārdomāti. Es domāju, te mēs varam jums tā treknu plusu zīmi ievilkt. Par sistēmiskiem riskiem runāt, runājot. Finanšu tirgus ir izplēties eh, milzīgos plašumos, ņemot vērā, eh, šeit ir gandrīz pieaugums par 11 reizēm no, līdz 2007. gadam bijis. Vai finanšu tirgumu vajadzētu sarūkt, piemēram, ņemot vērā tāds 2000. gada rādītājs līdz tādam apjomam? Un ASV priekšlikumi par dažādiem nodalīšanas pasākumiem eh, banku sektoru iekšienē, jo krīze noved pie tā, ka dažas bankas kļuva vēl lielākas un līdz ar to riska pakāpe valstīm kļuva vēl augstāk, ne jau mazāka. Ja mēs runājam par sistēmiskajiem riskiem, vai nevajadzētu būt pietiekam lielai skaidrībai visās bilancēs, jo man šķiet, ka daļa problēma ir saistīta ar to, ka ne visi riski bija banku bilancēs. Un tādēļ bankas vairs neusticas viena otrai un centrālo banku augstā likviditāte šajā jautājumā neko būtiski nav mainījis. Kā jūs to vērtāt no savas puses? Paldies! Thank you. Paldies par šo jautājumu. Paldies arī par pirmo piezīmi, kas attiecas uz sistēmiskiem riskiem un to izvērtēšanas valdi. Jūs vaicājāt, vai finanšu tirgus samazināšanās sarukšana banku sektoru sarakšana un citu finanšu sektoru ietveļu sadur, sa, sarakšana Eh, bija nāca kaut kam par labu. Es nevaru dot tādu vienkāršu atbildu šo jautājumu. Es domāju, ka uz šo parādību jāskatās no visiem aspektiem. Un tieši to mēs arī šajā risku uzraudzības valdē darām. Mēs skatāmies uz šiem riskiem no sistemiskas stabilitātes perspektīvas, ņemot vērā, ka mums ir šī briesmīgā pieredze. Un tāpēc ir jādomā par visiem šiem ļoti intriģējošajiem elementiem, ko esam novērojuši. Nu, var jums piebalsot tajā, ka tad, kad laikā no 2000. līdz 2007. gadam skatāmies uz situāciju, valstu neapmaksātā atvasinātie instrumenti tiktu rēķināti, eh, sarīzināt ar septiņu šiem septiņu gadu laikā, tad tiešām tad jādomā par to, kāda parādība ir šai struktūralai pārveidē pašā pamatā. Un ir jāuzdod jautājums. Es nesaku, ka mums uzreiz jānonāk pie secinājumiem, ka tas ir pilnīgi nenormāli. Uh, un ka tā ir pārāk strauja attīstība un tā tālāk un tā pirmā, ko jā, jā, jāpratojas šādai evolūcijai, bet es saku, jautājums tomēr parādās, kāpēc tas tā noticis. Un šis jautājums jāuzdod sistemātiski. Un domāju, ka šāda veida jautājums jāuzdod Eiropas līmenī, ASV līmenī un, protams, beigu beigās arī globālā finansējuma sekt, finansē, finanšu sektora ietvaros mērogā. Tas pats attiecas uz šiem eh, institūcijām, kas ieguldījuši kapitālu un gaidījuši augstu atdevi. Tas, šo skaitli savukārt var sareizināt ar seši, un tas arī ir milzīgs pieaugums. Un tas, protams, arī ir eh, viens no faktoriem, kas var būt vai nu stabilitātes vai nestabilitātes radītājs. Un arī šis jautājums ir jāuzdod. Kāpēc tik liels pārmaiņas pieaugums šo instrumentu izmantošanā? Bet domāju, ka mums vajadzētu izvairīties no pāragriem secinājumiem. Nedrīkstam šo jautājumu atbildēt par ātru. Nē, šis jautājums ir jāizvērtē ļoti uzmanīgi, ļoti sistemātiski un ļoti profesionāli. Kas attiec uz iestādēm pašām, jūs arī tās pieminējat. Jūs pieminējat, kāds viņš no tām bija lielāks, dažs no tām aug un aug un aug. Un arī šeit, arī šai gadījumā mums ir ļoti uzmanīgi jāstās uz katru atsevišķo situāciju, jo jebkāda veida vienkārša atbilde būs pāragra, vienkāršota. Jo, protams, ka viena institūcija nevar stāvēt pāri visām dimensijām. Un uh, nevaram viennozīmīgi pateikt, ka lūk, tā ir pa lielu, jo visas šīs iestādes ir savā starpā saistītas ar citām iestādēm, ar citiem fenomeniem, ir vajadzīga plašāka analīze. Es domāju, ka vajadzīga tāda pazemīga, bet tomēr ļoti sistēmiska analīze. Mans priekšstats ir tāds, mums pirmām kārtām, protams, ir jāizvērtē šīs iestādes. Lielās savstarpēji saistītās iestādes tā, lai izanalizētu šos sistēmiskos riskus, ko tās rāda pašas par sevi, un tad, ja nepieciešams, varbūt palielināt piesardzības principu piemērošanu, stiprināt to veidu, kā tās darbojas. Jo tādā gadījumā tām nāktos ņemt vērā faktu, ka tās pašas pa sev var radīt sistēmisku risku. Otrām kārtām gadījumos, ja neskatoties uz piemēroto piesardzības principu, lai izvairītos no sabrukuma, ja šāds iestādes, piemēram, tomēr tiek pakļauts sabrukumam, tad ir jāizveido attiecīgi pasākumi, attiecīgi uzlabojumi kopējā sistēmā, gan juridiskajā vidē, gan citur. Šādām lielām sastarpēs saistītām iestādēm tā, lai šāda sabrukuma risks tiktu minimizēts sistēmai kopumā. Un pie tā, protams, ir suru un grūti jāstrādā. Nu, un, protams, mums jāstrādā arī pie pašas sistēmas, pie sistēmas pretestības, pretestības spējas, tā gadījumā, kad pret to tiek vērsti kaut kādi faktori. Tas attiec uz jebkuru iestādi, jo jebkura iestāde ir kopumā atkarīga no sistēmas kopuma, no sistēmas pretestības spējas. Priekšsēdētāji tālāk dod vārdu Iljanai Ivanovai. Paldies, trešā kungs! Labi, ka bijāt liels, kas ir šodien ar mums. Man ir divi pavisam īsi jautājumi. Pirmais ir saistīts ar noslēgumu posmu scenāriju un šo sarkano karo, ko jūs pieminējat, respektīvi fiskālajām nelīdzsvarotībām. Ņemot vērā, ka daudzās Eiropas Savienības rīd ir milzīgi parādi un ar vienu pieaug budžeta deficīts, kā jūsuprāt? var norisināties šī noslēguma, jeb exit stratēģija, un kā šī stratēģija ietekmē šīs valstis, kāda būs ECB politika attiecībā uz šīm valstīm ar lieliem parādiem, tajos gadījumos, kad tiks noņemta iespēja atbalstīt likviditāti pēc iepriekšējiem eh, nosacījumiem. Un otrs jautājums ir sāstīts ar eh, dalībvalstīm, kas nav Eirozonā. Domāju, ka svarīgi, lai ECB, Eirozona un komisija mudina šo valstu ekonomisko monetāro integrāciju e, Eirozonā. Ir tīpaši ņemot vērā, ka ir šī ekonomikas tautsēmniecības krīze, un mans jautājums ir šāds. Kādā veidā ECB grasās atbalstīt ne Eirozonas valstu centienus pievienoties Eirozonai? Ir tīpaši gadījumos, kad valsts ir vēsturiski pierādījušās, ka tām ir laba fiskālā disciplīna, kā palīdzēt šīm valstīm uh, virzīties pareizajā virzienā. Paldies! Paldies, saka trešai kungs. Pirmais jautājums. Domāju, ka mums ECB ļoti spēcīgs izjūts par šo jautājumu. Mēs uzskatām, ka ir ārkārtīgi svarīgi palīdzēt, ilgs, palīdzēt veidot ilgspējīgu fiskālās politikas stratēģiju vidējā un ilgāter, ilgtermiņā. Turklāt ar prieku secinu, ka šādas izjūtas eh, parādīja arī ECOFIN, tātad valstu ministri, un jūs zināt, ka viņi pieņēma virkni lēmumus iepriekšējā sanāksmē, un tie visi vērsti šai virzienā. Mēs pilnībā atbalstām komisiju arī tās centienos, un savu funkciju izpildēt šī loma nav viegla bet jāsaka, tā ir nesus sekmes ļoti grūtos apstākļos, un mēs pilnīgi noteikti atbalstām tos virzienus, ko identificējas komisija šai jomā, un par ko lē, lēmus izpildvara. Mēs aicinām viņus lielākoties arī piemērot šos lēmumus un, ja vajadzīgs, pieņemt arī atbilstīgus lēmumus eh, nā, turpmākajās nedēļās. Kas attiec uz paplašanāšanos un eirozonas, eh, pievienošanos eirozonai, te var jums teikt, ka mēs šo eirozonas paplašanāšanos uzskatām par nozīmīgu. Protams, ir vajadzīga arī atbilstīga konverģence, tieši tā kā tas minēts līgumā un domāju, ka mūsu viedoklim piekrīt, piekrīt, piedoklim piekrīt visas valdības, ka līgums ir jārespektē visā tā pilnībā nenoliedzam, un tas ietver arī Eirozonas paplašanāšanos. Vienmēr piemin, protams, arī faktu, ka ārkārtīgi svarīgi tas ir tieši tām valstīm, kas, uh, ka tām valstīm ir svarīgi, lai tās būtu gatavas tajā brīdī, kad tās iestājas Eirozonā. Jo, ja šīs valstis nav gatavas, tad tādā gadījumā tām Eirozonas ietvaros varētu rasties problēmas Un eh, tas var radīt arī negatīvas sekas eirozonai kā tādai. Kā tā galvā jāspēj saglabāt šī uzticība citu acīs. Mēs esam devuši zinām solījumu arī eirozonas iedzīvotājiem, un tieši tādā veidā skatām arī šo situāciju. Paldies, eh, Ludvigsenkungs! Jā, paldies! Es vēlos pateikties Trišē kungam par to, ka viņš ir ieradies un ir gatavs atbildēt uz mūsu jautājumiem. Kā mēs visi to zinām, visur Eiropā ir augsts bezdarbs. Nodarbinātības līmenis krītās diezgan strauji. Un tagad dzirdam arī, ka izaugsme nākamajā gadā varētu turpināties un, uh, diemžēl, nodarbinātība kļūst ar vien lielāka un visvairāk cieš tieši tie, kas jau tā ir ar zemu izglītības un apmācības līmeni. Līdz ar to pastāv risks, ka bezdarbs paliks arī turpmāk diezgan augsts. Ko ECB plāno darīt, lai mazinātu bezdarba līmeni kāda ekonomiskās politikas pasākumi var tikti ieviesti. Kāds ir ECB viedoklis, ko tur nebūtu nepieciešams darīt? Jā, pirmkārt, jums ir pilnīga taisnība. Šobrīd mums ir īpašas grūtības, kas ir saistīts ar recesijas novēloto ietekmi. Tā radot šādu lielu potenciālu bezdarbu. Un mēs redzam, ka šis bezdarba līmenis aug. Neskroties uz to, ka mēs esam jau šobrīd plusos. Protams, ka ir ļoti svarīgi cīnīties ar iepriekšējās recesijas negatīvajām sekām. Un ir viena lieta, kas ir īpaši svarīgi. Tā, tā tad bezdarbs kā tāds jau vien negatīvi ietekmē visus pārējos procesus, ir nepieciešams stiprināt uzticēšanos eh, gan Eiropā kopumā, lai visi varētu gūt labumu no šīs pieaugušās uzticēšanās. Kas attiecās uz nodarbinātību, tad mēs, kā vispārēju principu, uzskatām, ka tās struktūrālās reformas, par kurām ir nolēmts Eiropas Savienības izpildvarā, tad pie pašreizējās situācijas šīs būtu daudz aktīvāks un dinamiskāks un vairāk orientēts uz jaunām darba vietām. Tas attiecas arī uz tā saucamo Lisabonas programmu, eh, par kuru ir lēmušas vairākas, eh, par kuru lēmušas ir atsevišķās valdības. Uh, un tieši tās struktūrālās reformas, tā skaitā uz apmācību un izglītību orientētā, ir ļoti svarīgas. Mēs esam uz zināšanām balstīta ekonomika, un tāda būsim arvien vairāk. Mēs arvien vairāk piešķiram uzmanību izglītībai, nepieciešamai apmācībai. Līdz ar to mēs arvien vairāk specializēsimies nodrošināt eh, pakalpojums, ražojot preces, lai koncentrētos uz augstu pievienoto vērtību, gan attiecībā uz precēm, gan uz pakalpojumiem, un tas prasa īpašu uzmanību šai jomai. Tāpat mēs uzskatām, ka vairākās valstīs, ir nepieciešams arī struktūrāls reformas darba tirgu, kas būtu tad nepieciešams, lai pātrinātu darba vietu izveidi. Paldies! Tālāk eh, Pīters Simon. Priekšsēdētāja kungs, tad, kad mēs domājam par eh, krīzes pārvarēšanu un par to, kā izvairīties no nākamās krīzes, eh, ir trešās personas, kas domā, uh, ko darīt, eh, ja būs atkal sistēmiskie riski un ko darīt, ja atkal institūcijas cietīs neveiksmi. Ja mēs eh, varbūt runājam par tādām preventīvajām darbībām, Vācu bankas priekšsēdētājs Akermans eh, nesen nāca klajā ar priekšlikumu, ka varētu izveidot tādu fondu, kur jau tagad eh, bankas un arī valsts kases varētu ieguldīt līdzekļus, uzkrāt līdzekļus, kas varētu varbūt būt kā tāds ārkārtas fonds, kur izmantot gadījumā, ja kaut kas atkal noies greizi. Protams, citi kritizēja Akermanu un teica, ka nevarētu radīt tādu situāciju, ka tādas institūcijas kā Vācu banka, piemēram, atkal gūtu milzu peļņu un pēc tam, kad viņi uh, ciestu neveiksmes, viņi uz eh, pilsoņu pleciem vienkārši ņemot naudu no pilsoņu kabatām, mēģinātu atkal peļņu atgūt. Paldies! First of all, it's eh, extremely important. Uh... Paldies par jautājumu. Pirmkārt, ir ļoti svarīgi padarīt eh, sistēmu noturīgāku, un tieši tas ir tas, ko mēs mēģinām arī panākt. Tā ir sakarā, tad jāsaka, ir nepieciešams arī ņemt vērā esošo situāciju, kas joprojām paliek pietiekami sarežģīta, bet 2012. gadā mēs vismaz tā prognozējam, ka kapitāla prasības finanšu iestādēm būtu jākļūst daudz svarīgākām. Tieši tādēļ, lai katra iestāde būtu noturīgāka pret šādiem riskiem un līdz ar to arī visa sistēma kopumā būtu noturīgāka un la labajos laikos atlikt kaut ko malā, lai veidotu rezerves, uh, ar kurām izdzīvot sliktākos laikos, manuprāt, šķiet ļoti loģiski. Un mēs paredzam arī tādus pretcikliskus pasākumus, kas varētu darboties Bāzeles divi ietvarā un atkal tādā sistēmiskā veidā ka, skart katru iestādi, kā nu, tas būs piemērots, lai ļautu nākotnē risināt dažādas grūtības. Prasīt valdībām pēc tam atlikt malā kaut ko, tad pirms krīzes atlikt malā eh, kādus līdzekļus, tas jau ir jautājums, kas būtu parlamentu kompetencē. Kā jau es sacīju, tad pašreiz mans viedoklis ir tāds, ka diez vai nodokļu maksātāji atkārtoti uzņemsies tos riskus, ko viņi jau vienreiz ir uzņēmušies pašreizējā krīzē. Es negribu teikt, eh, ka šis būtu pats labākais veids, kā rīkoties. Vispirms mums ir jāpadara pati sistēma daudz noturīgāka, pirms mēs lūdzam nodokļu maksātājiem iesaistīties vēl vairāk. Bet, kā jau es teicu, tad, kad būsim izdarījuši visu, ko mēs uzskatām par nepieciešamu, tālāk jau skatīsimies, kādas ir iespējas padarīt privāto sektoru pār, par noturīgāku vai tad skatīsimies, vai ir kādi gadījumi, kur atkal jāizmanto nodokļu maksātāja nauda. Es nevaru to pilnībā izslēgt kā iespējamību, bet man um, to, tomēr šķiet, ka tāds nav labākais veids, kā risināt problēmu. La, paldies tālāk, Ramon. Paldies. Trešai kungs, uh, Eirozonas uh, ietvaros ir valstis, kas sāk atkopties Eh, bet, diemžēl, Spānijā visdrīzāk eh, recesija turpināsies vēl eh, mēnešus un varbūt pat gadus. Francijā izaugsme mājasemniecības patēriņa apjomos turpinās, Spānijā tā nav. Un iespējams, ka šie pieņēmumi, kas bija spēkā iepriekš, vairs nav spēkā šobrīd. Piemēram, Atsevišķās Eiropas valstīs, piemēram, Francijā un Vācijā, kur parādās pozitīvas inflācijas likumi, bet citās, e, piemēram, Portugālē, Spānijā, Īrijā, turpinās deflācija. Vai šāda politika, kāda tiek īstenot šobrīd, monetārā politika, e, ņemot vērā Francijas un Vācijas e, situāciju un citu valstu situāciju, vai tā tomēr neradīs kaitējumu, vai tas uh, Eh, ja neradīs deflācijas pieaugumu tajās valstīs, kur jau tā ir novērojama. Vai jūs esat konkrēti ar šo jautājumu jau strādājuši? Un eh, vai tas, eh, vai tas arī turpmāk tiks darīts? Tad vēl viens jautājums par caurskatāmību. Manuprāt, caurskatāmība ir cieši saistīta ar neatkarību un ir cieši saistīta caurskatāmība ar šo neatkarību. Un e, par valdes sēdēm saskaņā ar to sistēmu, kādu izmanto Japānas banka, Anglijas banka, kur tiek e, izvērtēta ķīlu likviditāte. Es domāju, ka šeit nav nepieciešams e, dažādas interpretācijas par to, kā atsevišķās valstīs šī caurskatāmība tiek definēta. Paldies! Jā, paldies par jūsu piezīmēm. Tad par jūsu pirmo novērojumu. Mēs atrodamies vienotā monetārajā savienībā. Jo to es gribu paust ne tikai jums, bet arī pārējiem kolēģiem kas eh, uzdeva jautājumus par pievienošanos Eirozonai. Tātad, atrodoties Eirozonā, jāsaprot, ka jūs esat vienotajā zonā. Tieši tāpat ir atšķir, atšķirības, ir eh, nepastāv, skatoties no Āzijas vai no Amerikas perspektīvas, nav atšķirīgu Eiropu Spānijai viens eiro un citām valstīm cits eiro. Tā nav. Ir tikai viena apmaiņa, viena maiņas likme. Un, protams, ka ir iestāde, viena iestāde, kas atbild par eiro stabilitāti, par cenu stabilitāti vairāk kā 300 miljoniem iedzīvotāju, 16 valstīs. Nu, gan tāds pašs apjoms kā ASV. Un neviens neuzskata, ka ASV izstrādā savu monetāro politiku eh, konkrētam Kalifornijai, konkrēti eh, Floridai vai kādai citai pavalstī. Viss politika tiek izstrādāta visam kontinentam. Un tieši tāpat mēs izstrādājam politiku visai Eirozonai. Un, kā es minēju, Eirozonas eh, apmēri ir aptuveni tādi paši kā ASV. Protams, ka tikko ir izstrādāta monetārā politika, kas eh, paredzēta 330 miljonu iedzīvotāju labklājībai, tad ir vairāki lēmumi, kas tiek pieņemti nacionālā līmenī attiecībā uz fiskālo politiku, tāpat arī lēmumu attiecībā uz eh, darba izmaksām uz vienību, tāpat arī nacionāla līmeņa lēmumi par struktūrālām reformām. Un šis diapazons attiecībā uz to, kas ir paveicams nacionālā līmenī, ir ļoti liels. Un es aicinātu izprast to, cik liela daļa lēmumu paliek nacionālā līmenī. Protams, ka mēs izvērtējam, vienādā līmenī izvērtējam šo konkurētspējīgos indikātors attiecībā uz darba spēku izmaksām uz vienību un tāpat arī uzraugam struktūrālās politikas reformas. Kas attiecās uz caurskatāmību, tad es teiktu, ka mēs esam pirmā centrālā banka pasaulē, kas reālā laika režīmā ir publicējušas piecus, sešu lapušu ievadu aprakstu par to, kā dar darbojas valde. Pirms ECB izveidošanas nekas tāds nenotika. Mēs mainījām to, kā cilvēki uztver caurskatāmības principu. Mēs bijām vienīgā pirmā centrāla banka, kas rīkoja preses konferenci, nekavējoties pēc valdes sēdes. To ieviesa mans priekšgājējs, viņš Zaizenbergs. Un tas ir arī veids, kā būt pēc iespējas caurskatāmākiem savā darbībā. Reālā laikā tikko ir pieņemts eh, lēmums, tā uzreiz šis valdes lēmums tiek darīts ziņāms jau 5-6 lapspuses ar skaidrojumu par to, kāds ir mūsu vērtējums, kāda ir tā diagnoze, ko esam noteikuši momentā tiek rīkot preses konferences, un mēs uzskatām, ka nav piemēroti uh, pieminēt atsevišķos balsojumus, tad, kad tiek personīgi balsots, mēs uzskatām, ka nav nepieciešams to atklāt, kurš kā ir balsojis. Mums ir 16 atšķirīgas valstis, un katrs dalībnieks, kas pie valde balso, viņam ir jāaizstāv pieņemtais lēmums kolēģijā. Tāda ir procedūra. Paldies, tālāk Danut Hubner. Paldies, priekšsēdētāji. Man šī izējas stratēģija ir vairāku politisku pasākumu virkne, kas ļaus mums izbeigt šos eh, finanšu eh, jomas eh, politikas un citus pasākums, kuram noteikti ir nepieciešama efektīva koordinēšanas mehānismu. Tas man liek uzdot tad jautājumu no mazliet savādāk aspekta nekā man iepriekšēji kolēģi. Mēs apzināmies, ka krīze ir atšķirīgi uh, ietekmēs dalību valsts, dažas dalību valsts atgūsies ātrāk, cits vēlāk, eh, ir arī tad atšķirīgs eh, laika grafiks šādai eh, izējas stratēģijai. Tomēr šīs monetārā uh, izējas stratēģija, tai būtu jāsako uzreizēs fiskālās, sākot atmaksāt publisko parādu, tad valsts parādu, uh, un tad, lai tas notiktu pēc iespējas eh, straujāk. Un jautājums tad ir tāds, tad šo pasākumu izbeigšana, vai tā turpināsies, eh, respektīvi tā kā tā turpināsies tuvākajā nākotnē, vai to var eh, arī saistīt ar potenciāli pieaugušo procentu likmi. Jo, ja pieaugtu procentu likmi, tas stiprinātu eiro, bet apdraudētu uh, Uh, atgūšanos. Otrs jautājums. Vai jūs uzskatāt, ka ECB ir nepieciešams plāns, lai varētu stiprināt uh, fiskālās izejas stratēģijas īstenošanu, lai pēc tam varētu efektīvi īstenot monetāro izeju stratēģiju? Un kā jūs uzskatāt, kāda vajadzētu būt uh, institucionālajiem ietvaram, lai varētu īstenot šīs stratēģijas? jo, protams, ka monetārā izejas stratēģija būs pilnībā atkarīga no tā, cik veiksmīgi tiks koordinēta fiskālā stratēģija. Paldies! Šeit man ir vairākas lietas, ko es varu teikt. Pirmkārt, jau kā jūs pati sacījāt, nav vienotas koncepcijas par fiskālās politikas izējas stratēģiju. Ir valstis, kas ļoti veiksmīgi, gluži kā paraugs bijuši savā rīcībā, bet par viņiem nav vienots stratēģijas. Citas ir dziļos parādos. Ir viens, kas ir sākušas jau fiskālo izējas stratēģiju, piemēram, īrija. Cita to uzsāks 2011. gadā. Kā jau es teicu, dažas sāks jau 2010. gadā, pārējās 2011. Lai nu kā ir ticis nolēmts jau pēc komisijas priekšlikuma izveidot piemēroto politikas e, nostādņu izstrādi valdības līmenī. Kas attiecas uz e, citiem konceptiem par atbalstu finanšu jomai, tad, kā jau es pieminēju, Šī izejas stratēģija jau tiek īstenota un liela apjoma atbalsts finanšu jomai. To nevajadzētu jaukt ar ieguldījumiem finanšu jomā. Šeit pastāv vairākas iespējas, bet tas viss ir izstrādāts kā jau nestandarta pasākumu, lai risinātu nestandarta ārkārtas situāciju, kas apdraudēja funkcionēšanu daudzos tirgos. Un parasti tas tad ir saistīts ar eh, situācijas uzlabošanos tirgos, un eh, kas attiec uz mūsu pašu lēmumiem, tad kā jau es minēju, mums tie bija ārkārtas lēmumi un ir atsevišķi arī uh, parasta lēmuma. Un, kā jau es sacīju, mēs izskatījā, uzskatījām, ka procentu likme ir piemērota. Un tas fakts, ka mēs sākam šīs noslēguma procedūras vairākajiem ārkārtas pasākumiem, tas nav saistīts ar procentu likmi, jo procentu likmi mēs uzskatām par piemērotu un neesam plānojuši uh, sūtīt kādus signālus jums, lai mainītu kaut ko attiecībā uz procentu likmi. Un, ja būs nepieciešams veikt kāds grozījums mums monetārajā politikā, tad mēs to arī darīsim, jo vēlamies saglabāt cenu stabilitāti vidējā un ilgtermiņā. Paldies, Gjorī kundze! Paldies, priekšsēdētājs kundze. Trišē kungs. Man jau bija eh, ļoti liels prieks dzirdēt, ka jūs jau savā ievadrunā runājāt par uh, centrālo un austrumu Eiropu. Uh, saskaņā ar jūsu aplēsēm uh, situācija it kā uzlabojoties, bet mēs zinām, ka daudzās valstīs vēl pastāv milz problēmas. Pirms trim mēnešiem es jums uzdevu jautājumu kādi bija šie dažādie apmaiņas pasākumi starp dažādām Eiropas Savienības dalībvalstī, tā sauktie SOP pasākumi. Tagad eh, aplūkojot situāciju tieši Ungārijā, mēs redzam, ka finanšu sektorā iesaistīties sūdzas par kredītu trūkumu, par likviditātes trūkumu. Uh, Tādēļ vēlējos pavaicāt, kāds ir jūsu redzējums, vai patiešām varam būt apmierināti ar likviditātes līmeni. Bankas Ungārijā ir neapmierināts arī tādēļ, ir paaugstināts prasības kapitālam Eirozonas valstīs vismaz. Un Tas nozīmē, ka bankām Eirozonā bija ļoti liels atbalsts, lai tās varētu palielināt likviditāti. Vai šīs bankas tagad var lepoties ar labāku likviditāti? Protams, tādēļ tās varēja arī labāk ievērot kapitāla prasības. Centrāla Eiropas bankas līdz ar to cieta no tā, jo tām nebija tik eh, augsts atbalsts no valsts puses. Ko jūs par to varētu teikt, Rišēkungs? Paldies, priekšsēd... Paldies, kundze. Es ļoti labi atceros jūsu uzdoto jautājumu. Vēlējos tikai pateikt, runājot par mūsu sadarbību ar Ungārijas centrālo banku. T tā ir ļoti laba, cieša sadarbība, balstīta uz uzticību un jāņem vērā, ka sadarbības starp abām centrālajām bankām, tātad starp Eiropas un Ungārijas centrālo banku izvērtusies patiešām veiksmīga. Es domāju, ka gan tiešie pasākumi gan arī tā informācija, ko sniedzam Eiropas Savienības komercbankām. ļaus valstīm eh, labāk pašām eh, sadarboties arī ar eh, filiālēm un citām bankām, citām iestādēm dalību valstīs, tātad uz vietas. Protams, ir jābūt skaidrībai, ir jābūt skaidrībai par eh, vidējā termiņa stratēģiju valstī uz vietas. Eh, tas ir ļoti nozīmīgs fakts un priekšnosacījums. Paldies! Paldies! Un visbeidzot eh, uzdos jautājumu Fordas kundze. Uh, Diemžēl eh, vairāk nebūs laika citiem deputātiem izteikties, jo jau ministra drīz ieradīsies. Paldies, paldies Trišē kungam par tik skaidriem paskaidrojumiem, gan par to, ko īsti dara Eiropas centrālā banka, lai beidzot varētu valsts izvest no finanšu krīzes muklāja, bet tāpat jūs ļoti labi runājāt par to, ko dara sistēmas, ko risku padome. Bet tomēr esmu apjukusi. Pēdējo reizi, kad tikāmies septembrī, mēs runājām par to, ka varētu rasties uh, interešu konflikti, ņemot vērā uh, institūciju darbību. Jūs teicāt, lai varētu nošķirt tā tad risku, sistēmisko risku padomus darbu un ECB darbu, ir eh, regulāri jāatskaitās parlamentam, un ja, tas ir varbūt jādara atsevišķos gadījumos, runājot par uh, lomu atšķirību. Un te tagad ir tāds tāds uh, jūceklis, un mēs īsti nesaprotam, kas īsti notiek. Varbūt jūs pats esat uh, lauzis savu solījumu, nodalot abas institūcijas un tām pienākošos uzdevumus. Vai jūs man varētu piekrist? ka, lai veiktu labāku atskaitīšanos, ir neviena skaidri jānošķir šīs abas lomas, bet arī skaidrāk jādefinē uh, uzraudzības iestāžu mērķi. Kāda ir šo iestāžu atbildība? Es vēlējos Ramonam pateikties par to, ka viņš minēja situāciju Spānijā. Mūsu komiteja devās uz Spāniju pagājuši nedēļu. Jā, tur ir ļoti dziļa gan sociālā, gan ekonomiskā krīze. Uh, bet viņi ir izvairījušies no finanšu krīzes pateicoties ļoti uh, labai pieejai regulatoru līmenī, un tā bija ļoti piesardzīga pieeja. Uh, Spānijas bankā, ja tur strādā 70 cilvēku Santanders bankā, un viņi ir ļoti pie, piesardzīgi, un piemēram Cesar strādā 30 cilvēku, tātad tā ir vērtspapīra uzraudzības iestāde. Viņi, uh, Ir vēl citas iestādes, kur strādā daudz vairāk cilvēku. Es tātad vēlēšu pavaicāt, kāds ir atbildības līmenis, kas viņiem jāuzņemas. Tad, kad mēs devāmies uz Spāniju, Spānijas banka, arī lielāks, mazāks bankas, tirgus, regulātori, eh, apdrošināšanas kompānija pārstāv visi vienā balsī teica, ka uzraudzība, atbildība, lēmumu pieņemšana, atbildība attiecībā uz individuālām finansēm, tam visam ir jāpaliek dalību valstu ziņā, dalību valstu kompetencē. Trešie kungs, vai jūs piekrītat? Thank you very much, madam. First of all. Paldies, kundze. Pirmām kārtām joprojām jūsu priekšā es atrodos kā ECB prezidents. Nu, nav uh, sistēmas, ko risku padomas priekšsēdētāji vai prezidenti, jo šī Jo šī institūcija vēl nepastāv. Un, ja mani kolēģi būs tik laipni un ie, ievēlēs man arī par šīs padomas priekšsēdētāju, nu, protams, es jūs priekšā atskaitīšos par padomas darbību. Un šis būs pilnīgi atšķirīgs ziņojums. Tas atšķirsies no tā, kas man ir sakāms ECB sakarā. Protams, ECB tagad strādā pie sistēmisko risku izvērtēšanas padomas izveidošanas. Uh, bet uh, ir jau pieņemt vairāk lēmumi, no kā sastāvēs šī padoma, bet, protams, arī parlamentam ir jāveic savu kontroli, jāpadomā par to, cik šī padoma labi darbosies, bet es jums vēlējos pateikt, kundze, protams, uh, tās ir pilnīgi atšķirīgas atbildības joms, tajā es jums varu piekrist. Runājot par mikro uzraudzību, nevis makro, bet mikro uzraudzību Es ļoti augstu vērtēju to, ko jūs minējāt, proti ir veiksmīga koncepcija izveidota, iesaistot ECB ļoti cieši šajā uzraudzības darbā, un īstenībā šāda prakse nav pieņemta visā Eiropā. Mēs gan uzskatām, ka tā ir ļoti atbilstīga. Uh, ļoti sen mēs jau par to vienojāmies. Tāds bija mūsu kopīgi nospraustais mērķis tālāk. Ja jūs runājat par institūcijām, kas darbojas pārobežu plāksnē, rodas problēmas, rodas problēmas izveidojot atbilstīgo uzraudzības koncepciju visai grupai, visai šo iestāžu un institūciju grupai. Tādēļ jāpadomā, cik eh, nozīmīgas un noderīgas būs šīs jaunās institūcijas. Da, darbojušās aģentūras. Protams, es domāju, šīm institūcijām ir jābūt ar tādu pan-Eiropas pieeju, raugoties pāri robežām, un tās būs transnacionāls, multinacionāls institūcijas, kas nekoncentrēsies tikai uz vienu valsti. Es pilnībā jums varu piekrist Bet tajā pašā laikā varbūt tādas koncepcijas, kas ir veiksmīgas, vajadzētu vispārināt, pārnest tādā plašākā plāksnē tās izmantot. Un ir ļoti labi, ka Spānija varbūt izveidojās tādu necentralizētu pieeju, nebalstījās uz Bāzeles komitejas ieteikumiem, un jūsu pieeja patiešām izrādījās ļoti veiksmīga attiecīgajos apstākļos. Uh, Tā tad koncepcija, eh, kas attiecas arī uz vienoto tirgu, ja mēs vēlamies izveidot spēcīgu, pilnveidotu vienoto tirgu, eh, uzraudzība, izveidot tās uzraudzības struktūras šeit patiešām būs nepieciešams un izmantojams, bet ir atsevišķi gadījumi, kad ir nepieciešama centrāla iestāde, centralizēta iestāde, kas eh, uzrauga situāciju vienu vietu un arī uh, vairākās valstīs kopumā. Paldies! Um, Paldies, turpin priekšsēdētāji. Nu jā, varbūt, ka nākotnē mums būs tātad vairākas diskusija kārtas un vairākas atskaitīšanās, un varbūt kolēģiem vajadzētu padomāt, uh, kam uzdot kurus jautājumus, jo tieši šobrīd daudz kolēģi vaicāja par sistēmisko risku padomes darbību, un īstenībā jūs šeit tagad pārstāvat ECB. Vēlējos pateikties Trišē kungam par ierašanos. Mēs arī noteikti gaidīsim jūs, nu, varbūt nākamo trīs mēnešu laikā. Es nezinu īsti, kad mums ir paredzēta nākamā sanāksme, bet mēs jūs labprāt sveiksim šeit, jūs atkal mūsu komitejā. Paldies! Okay, can you take your seat? Dāmas un kungi, lūdzu ieņemiet savas vietas, jo ministra kungi ir ieradušies. Colleagues, can you, can you take... Dargie kolēģi, lūdzu apsēdieties savās vietās, lai mēs varētu ķerties pie darba un uzklausīt ministrus. Pie mums šodien ir ieradušies outgoing presidency ministers Zviedrijas prezidentūras ministri. Zviedrijas prezidentūra jau tuvojas noslēgumam, un man ļoti liels prieks ir pie mums šodien sveikt Borga kungu un Odela kungu. Es vēlētos, lai abi ministri mūs iepazīstina ar saviem sasniegumiem un varbūt pastāst nedaudz par to, ko viņi atstās mantojumā, kā nākamos darbiņus nākamajai prezidentūrai. Un pēc tam došu vārdu kolēģiem brīvā mikrofona ietvaros. Paldies, liels paldies. Man patiešām ir liels gods šodien ierasties jūsu komitejā, pastāstīt par uh, Zviedrijas prezidentūras veikumu un par to, ko Ekofin padomu ir sasniegusi pēdējo sešu mēnešu laikā. Patiešām šie seši mēneši visiem bija izaicinājumi pilni, tas nav nekāds noslēpums, tas bija liels izaicinājums arī visai Eiropai. Mēs esam kopš lielās depresijas piedzīvojuši milzīgāko krīzi. Ja mēs lūkojamies uz IKP, tas ir samazinājies par apmēram 5% un ņemot vērā aplēses, tas vēl pamaza, pamazināsies par tālākiem 4% ņemot vērā krīzi krīzi. Eh, bezdarba līmenis ir pieaudzis milzīgos apmēros, augstākais līmenis pēdējo gadu laikā, kāds līdz šim ir bijis pieredzēts, un tas, protams, pieaugs arī 2010. gadā un iespējams arī turpmāk. Kādi pasākumi ir tikuši īstenoti pēdējā uh, gada laikā, lai cīnītos pret krīzi? Uh, tie patiešām bija ārkārtīgi pasākumi, ārkārtas pasākumi, un eh, domāju, ka Eiropa uh, E, sadarbojoties pietiekam veiksmīgi varēja uzlabot un atveseļot finanšu tirgus stabilitāti un atjaunot patērētāju uzticību gan finanšu sektoram, gan uh, ekonomikai kopumā. Tika izveidots vairākas garantijas schēmas, lai varētu stabilizēt finanšu tirgus, un šīs schēmas bija ar ļoti tālajošu efektu. Uh, runājot par ekonomiskās politikas eh, koordināciju, tā bija pareizā pieeja, lai varētu īstenot šo ekonomikas atvesaļošanas plānu un eh, varētu stabilizēt visu situāciju kopumā. Ja runājam par konkrēto Zviedrijas prezidentūras veikumu, mēs galvenokārt koncentrējāmies uz četrām atšķirīgām jomām. Pirmām kārtām finanšu tirgu infrastruktūra, tika pieņemti vairāki lēmumi par uzraudzības struktūrām, uh, Tālāk bija kapitāla prasību direktīva, krīžu pārvaldība, kā uzlabot šo pārvaldību. Un tāpat tika runāts arī par noslēgumu stratēģijas, par stratēģijas noslēgumu krīzes laikā mēs runājam par šīm stratēģijām, par dažādiem ārpus kārtas fiskālajiem paskākumiem, kas bija jāīsteno un tika pieņemta arī lēmuma, kā cīnīties pret deficītiem. Tas notika pēdējā ECOFIN padomē. Tika runāts arī par klimatu. Kopenhāgens konferences sāks tieši šodien. Klimata pārmaiņu radīto sēku finansējums arī ir mūsu darba kārtības jautājums. Ceturtā joma, kur mēs ļoti aktīvi darbojāmies, bija Eiropas Savienības eh, pozīcijas koordinēšana G20 ietvaros. Es ilustrēšu šos atsevišķos tematus un varbūt pievērsīšos vēl citiem, kas man šķiet vienlīdz nozīmīgi. Viens no galvenajiem iemesliem kādēļ mēs uh, nonācām šajā jezgā, īstenībā ir saistīts ar regulatoro struktūru vājumu. Finanšu tirgi tika regulēti ļoti ilgi, bet šīs struktūras bija pārāk vājas, lai varētu aizkavēt tik milzīgu jucekļu rašanos. Ja mēs runājam par mikro un makro uzraudzību, tās bija ļoti augstas prioritātes Zviedrijas prezidentūras laikā. Pagājušā nedēļā Ekofin sanāksmē mēs varējām vienoties par konkrētu lēmumu, proti uzsākt sarunas ar parlamentu, runājot par uh, mikro uzraudzību. Mēs pirms tam jau pieņēmām uh, arī dažāds lēmums attiecībā uz makro uzraudzību. Es domāju, ka sadarbības gars, gatavība sadarboties, ko izrādīja pilnīgi visas dalību valstis Ekofin padomē pagājušajā nedēļā, bija patiešām uzteicams. Ļoti daudzas valstis ir gatavas ieguldīt vēl papildus pūliņus, lai varētu vienoties. Tālāk eh, šī jaunā sistēmisko risku padome būs ļoti nozīmīga institūcija, tai būs daudz uzdevumu un tā varēs labāk kontrolēt dažādus riskus, kas var rasties finanšu tirgos. Tāpat eh, šī padoma izvērtēs tos cēloņus, kas radīja finanšu tirgus nestabilitāti Eiropas Savienībā, un tas būs patiešām nozīmīgs solis, lai varētu uzlabot ilgtspēju. Mikro Uzraudzība ir ļoti nozīmīgs uh, solis, nozīmīgs sasniegums Eiropas Savienības līmenī, un mēs varbūt neizvēlējāmies tādu perfekto ideālāko risinājumu, kas varētu atrisināt krīzi, nē, mēs izvēlējāmies iespējamo risinājumu šajos apstākļos. Mēs visi vēlējāmies radīt tādus risinājumus, kas ir balstīti uz sistēmu. Mēs varbūt nevēlamies atrast tādu panaceju, ideālo recepti, kas varētu atrisināt visu uzreiz tādā ideālā kārtībā. Mums vajadzēja padomāt, kas ir reāli īstenojams. Mēs domājam, ka pateicoties komisijas un e, komitejas uzteicamajam izcilajam darbam, ar, e, pateicoties dalību valstu sadarbībai, mēs tagad varam izveidot daudz labāku regulatoro struktūru. Runājot par krīžu pārvaldības efektivitāti, tika izveidota augsta līmeņa darba grupa, kas ļoti nenogurstoši strādāja, lai varētu uzlabot regulējošos instrumentus, ko varētu uh, Uh, izmantot tad, kad ir jāiejaucas ātri un nekavējoties arī ārkārtas situācijās. Uh, šis, dra šis dramatiskais rudens, ko mēs piedzīvojam pagājuši gadu, tas mums patiešām uh, sniedz daudz mācību un daudz pieredzes, un to visu apkopojot, mēs varējām sasniegt uzlabojums un progresu, runājot gan par nacionālajām krīžu pārvaldības sistēmām, gan arī par Eiropas līmeņa instrumentiem. Es domāju, ka esam paveikuši pa visu tādu pieklaiku darbiņu. Runājot par pārobtūrām, arī tur eh, šī sistēma patiešām pierādīja savu efektivitāti. Finanšu tirgos eh, mums vajadzētu padomāt par to, ka pasākums eh, vajadzēs pielietot, izmantot vēl kādu laiku, jo finanšu sektors ir jāstabilizē, un to mums neizdosies izdarīt tik ātri. Tāpat mēs sapratām, uh, ka daži no ārkārtas pasākumiem ir jāpārstrādā. Tādēļ ir nepieciešama koordināta stratēģija, jo uh, šie efekti un problēmas varētu arī izplatīties uz citām uh, jomām un varētu ietekmēt arī dalību valstu konkurēt spēju. Viens no būtiskiem elementiem finanšu sektora infrastruktūrā ir kapitāla prasība direktīva banku kapitalizācijas uh, līmenis, jeb apjoms un kapitāla piesaiste labos laikos, lai varētu izdzīvot grūtajos laikos, ir viens no atslēgas jautājumiem. Ir visai skaidrs, ka mums ir nepieciešams vairāk un stabilāks kapitāls banku un finanšu sektorā. Ehm, protams, ir ļoti daudz diskusiju par bonusiem, augsta līmeņa ierēģiem bankās, augsta līmeņa darbiniekiem, un tika minēti vairāk principi, daži no tiem tika arī īstenoti kapitāla prasību direktīvā. Tātad mums vajadzētu apzināties, kādi ir tie principi, kas attiecas uz garantētajiem bonusiem. Mums ir jābūt arī zināmam rezervēm un uh, E, koordinācijai starp ilgtermiņa e, ilgtspēju un e, starp ba banku iespējām gūt peļņu un finanšu sektoru stabilitāti kopumā. Es domāju, ka banku sektors ir gatavs atgriezties pie parastās lietu kārtības un uh, Tad, kad mēs paskatāmies uz to, ko dara politiskie līderi gan Eiropā, gan arī citvieta pēc šīs krīzes, parastā lietu kārtība, parastā darbošanās vairs nav iespējama. Kas mums ir jādara attiecībā uz uzraudzības struktūru? Es esmu uh, pašpaļāvīgs, ka gan Eiropas parlaments, gan Spānijas prezidentūra varēs darīt visu, kas ir nepieciešams, lai varētu vienoties par labu, veiksmīgu kompromisu, kas būs pie, pieņemams pēc iespējas lielākam skaitam iesaistīto. Tālāk daži vārdi par valsts finansējumu. Man tas bija visai skaidrs, ka pat jau pirms krīzes deficīta līmenis Eiropā bija pārāk augsts, bija pārāk daudz parādu. Pēc krīzes uh, nu tas ir skaidrs vēl lielākam cilvēku skaitam, ka situācija bija tā ilgi nevarēja turpināties, tā nebija ilgtspējīga. Mēs runājam par to, ka vajadzētu stabilizēt IKP kritumu, tie bija 5%, ko pieredzējām tieši šobrīd. Protams, vajadzētu padomāt arī par uh, fiskālajiem uzlabojumiem, par stratēģijas noslēgumu posmu. Tie pasākumi, kas tika pieņemti, varbūt uh, bija tādi labi īstermiņā, bet ne ilgtermiņā. Novembrī bija Gutenberga tikšanās, un mēs runājām par dažādām stratēģijām, pasākumiem, par to, ko darīt, kādi bija šie ārkārtas pasākumi, no tiem pamazām vajadzētu sākt atteikties. Mums ir jābūt arī labākai fiskālajai struktūrai, un eh, tas ir daudz plašāks aptvērums nekā tas, kas ir iekļauts stabilitātes un izaugsmas pakta piektajā pantā. Mums ir jāspēcina esošās struktūras, jāpalielina darba vietu skaits, ir jāuzlabo darba tirgus darbību kopumā un, protams, ir jāpalielina ilgtermiņa investīcija apjoms mēs eh, runājām arī par to, ka ir jāspēcina dalībvalstu budžeta ietvars un Mēs sasniedzām patiešām nozīmīgu progresu tad, kad tika runāts par stabilitātes un izaugsmas paktu īstenošanu. Ekofin decembra padomē mēs pieņēmām lēmumus eh, par dažādām procedūrām, kas attieksies uz daudzām valstīm un eh, būs arī īpaša procedūra attiecībā pret valstīm, kurās jau bija ļoti daudz eh, augsts deficīta līmenis. Deficīta procedūra jau ir uzsākt pret vairākām valstīm. Uh, Un ņemot vērā veikto analīzi, to veica komisija, bija skaidrs, ka šis ziņojums par ilgtermiņa ilgtspēju, to sagatavoja prezidentūra, šis ir patiešām milz izaicinājums Eiropai. Mums beidzot vajadzētu sakārtot lietas, sakārtot savu pagalmu un tādā veidā mēs varētu uzlabot fiskālo politiku lielā skaitā dalību valstu. Tas patiešām varētu būt viens no smagākajiem izaicinājumiem, proti turpināt, uzlabot un īstenot stabilitātes un izaugsmas paktu Eiropas Savienībā vidējā un ilgā termiņā. Par G20. G20 tagad ir varbūt viens no tādiem nozīmīgākajiem starptautiskās finanšu sadarbības fórumiem. Uh, Eiropas Savienība atbalsta G20 uh, struktūras, ir nepieciešama, varbūt, nepieciešams varbūt tāds jauns uh, starptautiskās globālās sadarbības mērogs. Uh, un ir ļoti daudz institūciju, kas ir būtisks Eiropas Savienības, no Eiropas Savienības redzes leņķa uh, raugoties. G20 nav pārstāvēts viss Eiropas Savienības dalību valsts, tādēļ mēs vēlamies uzlabot Eiropas Savienības pozīcijas koordināciju, lai visas dalību valsts varētu justies iesaistītas, lai tās varētu saprast, ka Eiropas Savienība aktīvi sadarbojas tieši ar šo orgānu, ar šo fórumu. Uh, Mēs vēlamies, lai mūsu darbība būtu leģitīma, lai tā būtu dzirdama starptautiskajā arēnā, jo tas ietekmē visas Eiropas Savienības likteni. Mums bija patiešām izcila sadarbība gan ar G20 dalību valstīm, gan ar komisiju, bija tikšanās gan Londonā, gan St. Andrew, gan Pitsburgā. Uh, un tās visas vainagojas ar panākumiem. Protams, jāpadomā par to, kā labāk koordinēt dažādus fiskālos stimulus, dažādus pasākumus, un bija vienošanās, ka ekonomiskā politika uh, ir jāuzlabo, mums ir arī jāuzlabo uh, šīs, šie pasākumi, ārkārtas pasākumi, kuriem dažiem jau drīz beigsies termiņš. Uh, G20 ir jārunā arī par jaunu un labāku starptautisko standārtu attīstīšanu, runājot par atskaitīšanos, par regulējumu, par banku kapitāla regulējumu un arī par uh, iespēju uzkrāt kapitālu labākos laikos, tā saucamajos treknajos gados. G20 tika izveidots arī ietvars, lai varētu garantēt tādu ilgtspējīgu un stabilu ekonomikas un tautsājumniecības izaugsmi. Koordinācija tika pacelta jaunā pakāpē. Es domāju, tas ir patiešām ļoti nozīmīgs process, un tas turpināsies vēl krietnu laiciņu. Kā jūs zināsiet, daudz darba tika padarīts arī runājot par Pasaules bankas un Startautiskā valūtas fonda pārvaldību. Eiropas Savienība ārkārtīgi aktīvi strādā arī pie pārkapitalizācijas. Eiropas Savienība ir piedāvājusi 125 eh, miljārdus eiro, un tā ir viena trešdaļa no tās summas, ko piedāvāja SVF eh, jaunajam aizdevumam. Runājot par krīžu pārvaldību, bija ļoti cieša Eiropas Savienības iesaiste. Runājot par eh, maksājumu bilanču palīdzības sniegšanu kopīgi ar Latviju, Ungāriju un Rumāniju esam sadarbojušies. Šīs bija valsts, kas pieprasīja sevišķu atbalstu no Eiropas Savienības puses. Un it sevišķi eh, Latvijas programmai mums vajadzētu pievērst eh, uzmanību. Bija arī divpusējas programmas no sešām dalību valstīm, kas piedāvāja atbalstīt Latviju un palīdzēt tai šajā situācijā. Tika sasniegts progress runājot par ekonomikas politiku Latvijā, bet pēdējo mēnešu laikā uh, Ekonomiskās krīzes ietekme Latvijā ir bijusi vērojama ļoti smaga, tātad ar sasniegto progresu nepietika, lai atrisinātu situāciju kopumā. Ir vairākas programmas, kas tiek īstenotas Rīgā, Latvijas dalībvalstī, Latvijas galvaspilsētā, un mēs uh, atzīmējām, ka šis progress ir nozīmīgs, to atzīmē gan komisija, gan arī Startautiskais valūtas fonds, kā es jau pasvītroju, klimata pārmaiņu jautājums ir viena no mūsu galvenajām prioritātēm. Uh, Kopenhāgenes konferences sāks tieši šodien, un mēs e, padomē jau esam vairākas reizes runājuši tieši par klimata jautājumiem. Mums ir nepieciešams sniegt savu ieguldījumu šajos procesos, un uh, ieguldījums nozīmē arī finanšu ieguldījumu. We, uh, a... Mēs iztenojam sarunas par spēcīgu Eiropas nostāju, tā lai varam sākt to nākt ar to klējā G20 sanāksmē, bet tāpat laikā skaidrs, ka ambīcija līmenis ir mazliet citādāks dažādās dalību valstīs. Un līdz ar to panākumi bija ļoti ierobežot Londonā, un tas, protams, bija sarūktinoši. Nedaudz vairāk panākums izdevās gūt Pitsburgā, un būtiski labāk sarunas vedās uh, St. Andrewsā pat ja mums neizdevās panākt visam redzams rezultātus. Nu, un tagad, protams, lielākais, svarīgākais jautājums ir, vai mums izdosies gūt panākums Kopenhāgenā. Ņemot vērā aplēses, ko likus priekšā komisija, un mudinājumu, ko izteikusi padomu, skaidrs, ka Eiropa ir gatava nākt klajā ar būtiskām būtiskiem resursiem, kas nepieciešama šajā gadījumā. Mēs jau esam nolēmuši uzņemties atbilstīgu taisnīgu daļu no pasākumiem, un apmēram 1 miljards eiro tiek runā, ap, ap, mēs apsveram par apmēram 1, par 100 miljardiem eiro. Es domāju, ka mums ir visi priekšnosacījumi, lai Kopenhāgenā darbs veiktos, vestos uz priekšu. Bet uh, Protams, ka ir nepieciešams, lai, lai, nav, lai būtu rezultāts, jā, jā, jāpanāk arī tas, ka citas pasaules daļas pievienojas mūsu uh, centieniem. Un, lai gan šī, šī brīža ekonomiskā krīze diezgan problemātiska, es domāju, ka būtu tikai atbilstīgi teikt, ka jāskatās ir uz nākotni, un esam to arī darījuši. Viens to ļoti labi ilustrē, piemēram, nepieciešama pēc labākām tir, darba tirgus stratēģijām vēsturiski Eiropā. Uh, Eh, Lisabonas stratēģija bija tā, kas rūpējās par nodarbinātību, un tā būs arī galvenā prioritāte tālākajai Spānijas prezidentūrai Eiropā. Esam novērojuši to, ka krīzes laikā pieaudzis bezdarbs un tikai pamazām atgriežas līmenis pie iepriekšējā, un domājām, ka bezdarba problēmas risināšana ir pats galvenais uzdevums Eiropā šobrīd. Protams, īstermiņā joprojām. Uh, jādomā arī par uh, komercdarbības izvēršanu, bet domāju, ka tieši šis bezdarbi jautājums un uh, tas, kā tas saistīts ar sabiedrības novecošanās, uh, noved pie tā, ka nepieciešama jauna stratēģija darbietu stiprināšanai un izaugsmai. Un tāpēc decembrī padomas secinājumi tiks izteikti par to un domāju, ka tālāk pie tā turpinās darboties Spānijas prezidentūra. Ja runājam par nodokļu jautājumiem, tad novembra padomē tika pieņemta politiska vienošanās par uh, atjaunināšanu akcijas nodoklim eh, tabakas produktiem. Domājam, ka tas ir būtisks solis uz priekšu. Šis jautājums darba kārtībā bijis padomē jau krietnu brīdi, un pirmo reizi tiks, tika apspriests toreiz, kad es pirmo reizi kā ministrs pirms trim gadiem piedalījos ECOFIN, un tas ir bijis darba kārtībā arī pirms tam. Tātad eh, šeit vēsturiski tas ir ļoti, jautājums, kas skatīts ļoti ilgi, un labi, ka mums beidzot ir izdevies spērt solis priekšu. Turklāt mums izdevās gūt panākums arī PVN jomā attiecībā uz siltumnīca efektu izraisošajām gāzēm fāzēm esam finalizējuši šo darījumu un būs iespējams noteikt maksa tām dalību valstīm, kas izmanto to kā instrumentu, lai novērstu, instrumentu, lai novērstu PVN krāpšanu. Mēs vēlējāmies, lai tiek panākt ambiciozāk vienāšanās par šo maksas noteikšanu, bet tas nebija iespējams. Un līdz ar to padomē nāksies pie šiem jautājumiem, piemēram, mobilo telefonu e, un elektri, elektriskiem aparātiem, pie šiem jautājumiem atgriezties. Padomas ekofinā nonācām arī pie seciem attiecībā uz pa pasta pakalpojumiem un PVN. Ir tādas valsts kā Zviedrija un arī citas, kas uzskata, ka ir nepieciešams izveidot stratēģiju uz, uz pastu pakalpojumiem pasta direktīvu, kas būtu savstarpā sasņot. Un šie nodokļi, kas tiek piemērot pastu pakalpojumiem, tiem jāatbilst kopēji konkurences politikai un principiem, kas, protams, paredz vienlīdzīgas konkurences apstākļus. Līdz ar to padomi ir aicinājusi Spānijas un Beļģijas prezidentūru izpētīt šo jautājumu, izpētīt visus iespējamos scenārijus, kas uh, iespējami, lai varētu virzīties uz priekšu šajā jomā. Mēs turklāt esam strādājuši arī pie uzkrājumiem, tātad pie uzkrājuma depozītu jautājumiem, esam palielinājuši šīs direktīvas aptvērumus, esam nu, runājuši par to, ka automātiski jāsliedz informācija par eh, procentu ieņēmumiem, kas tiek maksāt par uzkrājumiem. Tas viss iekļauts šai direktīvā. Gūts progress šajā direktīvā un arī direktīvā par. Uh, administratīvu parādu atgūšanu. Un, protams, panākumi nebija tik lieli, kā vēlējāmies, tāpēc domājam, ka Spānijas prezidentūrai vajadzēs vēl šeit piestrādāt un virzīt sarunas uz priekšu. Lielas paldies! Lielas paldies, saka priekšādātāji. Domāju, ka tas deva mums ļoti daudz vielas pārdomām, un no šiem būs arī daudz jautājumu. Tā kā teicu, šis būs brīvais mikrofons. Šobrīd pieteikušies jautājums uzdot seši cilvēki, un pirmais no tiem ir Keits Vinbārna. Lūdzu. Lielas paldies! Paldies jums, ministra kungs, par jūsu kopsavilkumu attiecībā uz pagājušiem sešiem māršiem. Es domāju, ka varbūt turpat netika eh, tik ļoti atspoguļot visu šī matu skaldīšanu, kas notika pēdējo mēnešu laikā. Jums droši vien bija viens no vissaržģītākajiem un uh, aizstresenākiem momentiem runājumā e, šai darbā nekā jums visiem jūsu priekšgājumiem. Tāpēc apsveicu jūs, ka jums izdevies gūt visus šos kompromisus padomē, neskatoties visiem šķēršļiem, kas tika likti jūs priekšā. Gribēju jums vaicāt par netik populāriem jautājumiem, varbūt, piemēram, panākumiem, kas gūti par uh, uzraudzības kolēģiju finanšu regulas ietvaros kā arī šis jautājums par nacionālo uzraudzības iestāžu standartu celšanu tā, lai pastāvētu konsekvences starp dalību valstīm finanšu pakalpojumu uzraudzības jomā. Un vispārīgi gribu veicot, kādu panākumu gūti tieši pēdējo pāris mēnešu laikā šajā jomā. Ja varbūt mēs tomēr joprojām gaidām, kamēr tiks izveidota e, šī jaunā struktūra, uzraudzības struktūra, un lai varētu pēc tam rīkoties. Ministru. Ministra kungs labprāt uzklausītu vairākus jautājumus pēc kārtas, tāpēc uzreiz došu vārdu Vulam Šmitam. Liels paldies priekšsēdētāji, laipni lūgti atpakaļ ministra kungs. Es domāju, Zviedrijas prezidentūras veikums patiešām bija uzslaus vērts, un es domāju, ka mani kolēģi komitejā domā tāpat. Jūs runājat par prēmijām, banku darbiniekiem, par bonusu sistēmām. Ir atšķirīgas bonusu sistēmas dalību valstīs. Varbūt, ka tam vajadzētu būt vienam no priekšnosacījumiem, uh, radīt vienādas sistēmas Protams, eh, varbūt, ka galvenais priekšnosacījums būtu harmonizēt, piemēram, nav taču līdz šim tādas Eiropas Savienībā darbojušās bonusu sistēmas. Es uh, Vēlējos teikt, jūs eh, sešus mēnešus darbojāties Zviedrijas prezidentūrā, jūs arī noteikti devāties uz Ekofinu sanāksmēm. Es domāju, jūs esat arī diezgan pieklājīgu darbu padarījis Zviedrijā, bet tagad tiek runāts par to, ka Zviedrijas ietekme ir mazinājusies. Vai jūs joprojām varat ietekmēt Eiropas Savienību tik lielā mērā vai nē? Nu, kāds ir jūsu redzējums? vetenskapliga diskussionen som var senast i, i förra veckan. Un e, par to tika diskutēts jau pagājušā nedēļā. Un tagad, nu, pusjautājums, ja tā drīkstētu izteikties. Vai jūs uzskatāt, ka Zviedrija kādreiz iestāsies Eirozonā? Vai arī jums šķiet, ka tā nenotiks? Werners Langens tālāk. Jā, vielen dank. Paldies, priekšsēdētājs kundze, ministra kungs. Nu, jūs mums eh, piedāvājāt tādu visai plašu ieskatu savā darbībā. Es domāju, ka tas, ko Zviedrija ir paveikusi krīzes laikā, patiešām ir uzslavs vērts. Un jau pašā pirmajā teikumā jūs eh, teicāt, ka krīze eh, ir visai mm, droši, jau var minēt, ka krīze ir pārvarēta. Nu, es te varētu apšaubīt jūsu izteikumus visai spēcīgi. Tālāk, ja mēs runājam par situāciju finanšu tirgos, par ekofinu lēmumiem, ekofinu varētu daudz ko uzlabot vēl. Eiropas kolēģijām noteikti vajadzētu arī pieņemt lēmumus, neskatot varbūt eh, arī eh, papildus tiem lēmumiem, ko pieņem nacionālie regulātori. Otrais jautājums, kas man rada visai liels šaubas, tā tad uh, um, atbalsta pasākuma noslēgums. Man nevajadzētu skatīties uz to, ko, kas notiek Francijā, Vācijā vai Grieķijā. Man ir zināmas šaubas runājot par šo atbalsta noslēgumu laiku. Ir valstis, kur ir milzīgi valsts parādi, vai šī stratēģija tur patiešām būs noderīga un vai tā jau ir nesuscerētos augļus. Uh, Trešām kārtām varētu uzdot jautājumu, vai pēdējā pusgada laikā izdevās vienoties ar ASV attiecībā uz finanšu sektoru. Man pat tiešām vienkārši ša šausmas. Uh, rada tas, kas notiek ASV. Tur ir ļoti pretrunīgas politiskās diskusijas, jo Goldman un Saks 2009. gadā uh, vēlējās izmaksāt 20 miljārdus bonus banku darbiniekiem. Tā ir augstākā summa, kāda vispār ir pieredzēta pasaules vēsturē izmaksāt šādus bonusus. Uh, Jāņem vērā, ka uh, bonusu sistēmas bija viens no galvenajiem milzu ķēzes cēloņiem, šīs finanšu krīzes cēloņiem. Un kā jau Ole Šmits teica, mēs būtu ļoti priecīgi, ja beidzot Zviedrija varētu iestāties Eirozonā. Vai jūs to varētu? Nu, man šķiet, ka jūs esat gatavi to izdarīt, e, un vispār jebkādi lēmumi par to ir lieki, jo tas ir skaidrs, jo jūs teicāt, ka jums nebūs optautu klauzulas kā eh, Lielbritānija un Dānija. Paldies! Uh, Lielas paldies, saka ministrs. Paldies par šiem lieliskajiem komentāriem. Kad runājam par Keis Svinbērns jautājumu par eh, uzraudzības kolēģiju, te man jums jāatzīst, ka esmu lielāko prioritāru piešies mikro un makro uzraudzības struktūrām Zviedrijas prezidentūras laikā un domāju, ka tā tas arī ir risinājies. Protams, varbūt varētu teikt, ka mums vajadzēja būt vēl ambiciozākiem, bet mēs strādājam arī pie šīm kapitāla pietiekamības jautājumiem un tam līdzīgi runājām arī gan par makro, gan mikrouzraudzības pusi, un mums ir izdevies, manuprāt, šos jautājumus risināt ļoti īsi saspringtā laikā īsā laika posmā, jo pirmais jautājums, kad sākām prezidentūru komisijas jautājums bija, vai viņi būs gatavi vispār nākt klajā ar priekšlikumiem jau septembra sākumā, un viņi to arī izdarīja. Bet jāsaka, No ārpuses visi toreiz teica, nē, tas nav iespējams, tāda sagatavošanās darba nav, ir pārāk gara, tos nevar noslēgt pāris mēnešos, padoms lēmums bija taču tikai vasaras sākumā. Tā kā mēs esam ļoti īsā laikā paveikuši ļoti daudz, Gēteburgā mēs izstrādājām šo kalendāru un tur runājam, ka vispirms runās par makro pasākumiem, pēc tam par mikro uzraudzību. Visi komentētāji toreiz teica, ka tas ir pārāk ambiciozs plāns, ka tas nav realistiski un ka mums neizdosies sasniegt vienošanos par abiem šiem jautājumiem oktobrī un decembrī. Bet mums ir izdevies to panākt vienlaicīgi paturot, saglabājot vienotību Eiropā. Mums izdevies veidot saskaņot Eiropu un visam, tā, ka visām dalībvalstīm liekas, ka šī sistēma darbos un funkcionē. Es, Protams, visiem var būt savas speci specifiskās intereses attiecībā uz savu valsti un, un varbūt vēlmes pēc labākas sistēmas, bet mēs esam nonākuši pie kompromisma. Uh, pie kompromisa. Un tā tas, protams, vienmēr notiek saruna rezultātās, tā lai visas dalībvalstis, kas devās prom no sarunu galda, bija gan apmierināts. Tieši tā jau politikā šie procesi norisinās. Uh, Citādāk nav iespējams panākt vienošanos. Ir jāroč šis līdzsvars starp dažādām dalībvalstīm un to interesēm. Un beigu beigās, es domāju, tas būs ļoti būtisks process, tas, kas uzstāsies sadarbībā starp parlamentu un Spānijas prezidentūru, lai šos kompromisus virzītu tālāk. Bet tas tiešām ir kompromisms. Nevajadzētu cerēt, ka mēs varam dabūt risinājumu, kas ir perfekts katrai valstī. Tas nav iespējams. Jo, ja kādai valstī viens risinājums ir perfekts, citai varbūt tas nāk par skādi. Ja nu ir kaut kas, ko esam mācījušies no krīzes, tad ir tad esam mācījušies to, ka ir vajadzīga spēcīgāka Eiropa, labāka sadarbības ar piestādē, iestādēm, lielāka vienotība lēmumu pieņemšanā. Un domāju, ka ceļš, pa kur mums jāvirzās tālāk, ir pilnīgi skaidrs, cik ātri pa to iesim, tas ir cits jautājums. Bet atcerēs, atcerēsimies, ka mums ir jābūt mierīgai virzīšanās priekš. Mums ir šī vēsturiskā tradīcija un svarīgi virzīties uz priekšu tādā veidā, kas ļauj Eiropai darboties vienot. Šmitkungs uzdeva jautājumu par prēmijām, ko pieminēja arī Langenkungs. Jā, esam pamanījuši, ka ir ļoti būtiskas atšķirības starp valstīm šajā jomā. Zviedrija, Francija, Lielbritānija jau ir uzsākuši šo lēmumu īstenošanu, lēmumu, Pitsburgā pieņemto lēmumu īpašumu. Un Eiropa, domāju, pieņem to lēmumu īpašumu, bet ir ļoti daudzas valstis, kas šo procesu nav pat uzsākuši, un tas, protams, ir problemātiski visas, visi Eiropas līderi nākuši klajā deklarācijām, ka viņi atbalsta šo koordinēšanas procesu, kas atbilst uh, šiem principiem ka tiks izvērtots uh, šī finanšu stabilitātes uh, valdes rekomendācijas, bet, protams, katras valsts ziņā ir tālāk, ko tā dara ar šiem lēmumiem. Ja mēs turpināsim darboties tā kā vienmēr banku sektorā, kas ir tas, ko vaicāja Langenkungs. Ja banku darbība turpināsies tieši tāpat kā iepriekš, tad mums būs vajadzīgs tālāks regulējums, un tas nav pieļauja, tas nav pieņemami ne tikai Eiropā, bet arī G20 ietvars, un tāpēc mans minējums, teiksim, varētu būt tāds, ka mēs redzēsim, protams, šādu praksi šo pavasaru ar nepiemērotiem prēmiju maksājumiem, jā, tas būs savukārt arī temats starptautiskās sarunās un pilnīgi noteikti turpmāk mums nāksies stiprināt šo regulējumu, acīm redzot par šādām prēmijām. Kas attiec uz Šmita kunga jautājumu par ekofinu un eirozonu, un koordinēšanu šajā ziņā, tad jāsaka, man liekas, ka sadarbības starp Eirozonas valstīm ir bijusi vienkārši izcila skaidru un garšu varam pateikt, ka sarunas, kas risinās par izaugsmas un drošības paktu, uh, bija, protams, cieši saistīts ar koordinēšanu Eirozonas valstu starpā. Koordinācija jāsaka labāk varbūt bija ekofinā nekā Eirozonas, eh, starp Eirozonas valstīm, bet es te negribu iesaistīties eh, diskusijās par to. Eirozonas ir ļoti pamatīga organizācija, kam arī vajadzētu spriest par stabilitātes un izaugsmas paktu. Uh, Bet nu skaidrs, ka ECOFIN eh, padomē šeit bija spēcīgāka loma nekā iepriekšējās sarunās par stabilitātes un izaugsmas faktu. Vai es domāju, ka Sviedrija var iestāties Eirozonā? Es domāju, ka jā, vai tas mums vajadzētu darīt pēc iespējas ātrāk? Jā, es ar tā domāju, bet tas nozīmē, ka mēs varam saņemt, bet mums ir vajadzīgs atbalsts, iedzīvot atbalsts referendumā, lai piemēr, pievienotos Eirozonai. Uh, Mēs esam skaidri un gaiši paziņojuši, vispārtīja līderi to ir paziņojuši, kas atbalsta tie, kas atbalsta Eirozonu, ka mēs vēlamies referendumu. Skaidri un gaiši referendumā, kas notika, tika arī pateikts, ka e, tomēr paies vēl kāds brīdis, pirms mēs atkal uzdošam šo jautājumu, tāpēc es jums varu pateikt e, tikai to, ka mums ir vajadzīgs šis referendums vispirms, un tad pēc tam e, mēs redzēsim, vai iedzīvo, ko iedzīvotāji lems. Protams, ka tas nāk par labu Zviedrijai, nāk par labu arī Eirozonai. Langenkungs uzdeva jautājumu par to, vai mēs esam faktiski jau izkļuvuši no krīzes. Nu, protams, tas ir uh, skatu punktu jautājums. Mēs redzam, ka starpbanku tirgi ir atkal uzsākuši darbību, tie darbojas, redzam, ka kreditēšanas joma, protams, vēl ir problemātiski, bet ne tik traki kā pirms sešiem mēnešiem. Atcerēsimies, ka februārī un martā vien mēs lasījām par salīdzinājumu ar 30. gadiem, kad bija vairāku gadu garumā negatīva izaugsme. Uh, Un turklāt tie bija pat mīnus 15-20%. Bet jāsaka, šobrīd redzam, ka tāda veida, tiemžēl tik, laimīgā kārtā, tik dziļa krīze mūs negaida. Vai vajadzīgas labākas uzraudzība finanšu iestādēm? Protams, jā. Un tā ir jau uzlabojusies, bet vai tā ir pietiekami uzlabojusies, nezinu, tas pie tā vēl būs jāstrādā. Es domāju, ka labi, ka mēs pieņemam savlaicīgus lēmumus šajos grūtajos laikos un tādējādi saglabājām iedzīvotāju uzticēšanos. Mēs nevarējām eh, nerīkoties, jo citādi viņi nebūtu. Mums ir viņi domājuši, ka valdība neizdara pareizos secinājumus. Runājot par atkāpšanās stratēģiju, jeb eh, šo pasākumu izbeigšanas stratēģiju. Eh, Mē, es Es sav, no savas valsts puses vien nevaru ieteikt šos 3% deficīta atjau, līmeņa atjaunošanu, jo domāju, ka vēl 2-3 gadus mums nāksies strādāt pie pieprasījuma pieauguma. Domāju, ka tas ir pārāk ierobežojuši noteikums. Es domāju, ka valstis atgriezīsies līdzsvarā uh, un uh, Un tad redzēsim, kas tālāk notiks. Bet, protams, ka stabilitātes un izaugsmas paktā šī, šie rādītāji ir noteikti. Mums bija ļoti plašas diskusijas par to, vai var panākt uh, labu komercdarbību, vienlīdzību starp valstīm un kā to darīt. Principi, par ko vienojamies Gēteburgā un pēc tam lēmumu, ko pieņēmām uh, Eiropa padomē, manuprāt, bija pamatoti un spēr būtiski solus priekšu. Bet jā, es uzskatu, protams, ka mums jābūt ambiciozākiem attiecībā uz visu šo kopējo politiku. Paldies! Paldies! Nākamie trīs ir Otmar Karis, Saneka Jurge. Pirmais Otmārs, lūdzu. Priekšsēdētājs kundze, kas attiecas uz eiro referendumu? Es esmu patiešām priecīgs, ka ministra kungs uh, vēlas uh, iestāties Eirozonā, ka Zviedrija vēlas iestāties Eirozonā un pēc iespējas ātrāk. Uh, Bet kad tad organizēt referendumu, ja ne tagad? Un kurš būtu pareizais brīdis pārliecināt iedzīvotājs par eiro ieviešanas pareizību, jo īstenībā tas bija tāds lielākais vairoks, ko pavērsām pret šo finanšu krīzi. Vienmēr tiek runāts par to, eh, kādi ir labākie priekšlikumi. Padomi īstenībā piedāvā mazāk eh, nekā komisija. Uh, Viņi pat piedāvā mazāk nekā ECB. Viņi vēlas pat mazāk nekā Eiropas parlaments. Ja mēs varam runāt par kompromisu, tad tas ir tikai kompromiss, kas radies starp dalību valstīm, bet nevis tāds kompromiss par risinājumu, jo joprojām nav no panākts kompromiss ar Eiropas parlamentu mēs sakam, ir nepieciešams uh, mikro, makro uz, uzraudzības uh, plāns un ir nepieciešams arī sankcijas. Tikai tad, ja būs sankcijas, tad varēs rast kompromisu ar Eiropas parlamentu. Un tālāk ar riski ieguldījumu fondi. Jūs piedāvājāt priekšlikumu, kas īstenībā ir mazāk ambiciozs par komisijas priekšlikumu. Uh, Mēs, Eiropas parlaments, piedalāmies koplēmumu procedūrā, un tagad mēs maldinām sabiedrību. Uh, sakot, ka padome ir nonikusi vienošanās, pateicoties komisijas priekšlikumam, un parlamenta vēlms te vispār netika ņemts vērā. Nu, lūdzu, vērtējiet augstu koplēmumu procedūru, parlamenta iesaistīšanu koplēmumā, pieņemot arī dažādas secinājumus un lēmumus jūsu prezidentūras laikā. Paldies! Pénzügyminiszter úr, én is gratulálni szeret. Lūdzu, nākamā runātāja priekšsēdētājs kundze, ministra kungs, vēlējos tagad uzteikt Zviedrijas prezidentūru par paveikto. Vēlējos pavaicāt par nodokļu paradīzēm. G20 tikšanās laikā bija E, ļoti asi izteikumi pret nodokļu paradīzēm, un Eiropas Savienības dalībvalsts teica, ka nepieļaus e, tā tad savā paspārnē šādu paradīžu rašanos, un arī G20 valsts apņēmās šādas, šādas paradīzes izskaust. vai varētu vienoties par informācijas apmaiņu, teiksim, lai ātrāk likvidētu šādas nodokļu paradīzes un valstis varētu vienoties savā starpā, apmainīties ar informāciju, ja kaut kur viņu teritorijā ir aizdomas par šādas paradīzes izveidu, un kā jūs to varētu komentēt, ņemot vērā arī G20 secinājums. Vai ir kādas diskusijas padomē ka valsts atbalstu var saņemt tikai tās valstis un tikai tie uzņēmumi, kuriem, eh, par kuriem nevalda aizdoms eh, par saistību ar nodokļu paradīziem. Paldies! Uh, paldies, tālāk uh, Ekvisten kungs. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es uh, sveicu tad finanšu ministru Viņš ir ieradies pie mums, prieks jūs redzēt. E, katrā ziņā mums bija ļoti interesanta trišē kungu uzklausīšana no Eiropas centrālās bankas, e, kurš stāstīja par to, cik svarīgi ir veicināt apmācību, lai mazinātu bezdarba līmeņu. Apmācības uh, pasākumi ir ļoti nepieciešami, lai mazinātu krīzes atstātās sekas, it īpaši tādā uz zināšanām balstītā ekonomikā kā Eiropas Savienībā. Skatoties uz situāciju Zviedrijā, mēs varam konstatēt, ka aptuveni par 40% mazāk eh, profesionālas apmācības eh, iestāžu nekā 2006. gadā. Mums ir nepieciešams eh, pastiprināt šādu apmācību, lai cilvēki varētu atgriezties darba tirgu. Padome šobrīd ierosina samazināt apmācības pasākumu Kāds ir ministra un prezidentūras viedoklis par kopienas finansējumu apmācības pasākumiem? Un kas attiecas uz eiro, es arī atbalstu jūsu viedokli, ka jāiestājās Eirozonā. Jā, paldies, saka ministrs. Kas attiecas uz Karasam kunga jautājumus par referendumu Zviedrijā, es tad vēlos norādīt, ka šeit ir jāuzsver viena lieta. Uh, Zviedrija nekādā ziņā nevēlas noteikt mazāk stingru finanšu politiku. Mums ir spēkā viss nepieciešamie pasākumi, praksē es pat teiktu, ka mums ir zemāka inflācija nekā vidēji lielākā daļa Eiropas Savienības eh, valsts un visa Eirozona. Kas attiecās uz budžeta mērķiem, es teiktu, ka tie ir daudz efektīvāki, ne tikai kā mērķi, bet arī eh, sasniegtie rezultāti. Zviedrija kopā ar Bulgāriju un Igauniju ir trīs stabilākās valstis attiecībā uz budžeta deficītu tuvākajos trīs gados. Un es vēlos uzsvērt, ka dažkārt tiek uztvērts, ka ir zināms priekšrocības palikt ārpus Eirozonas. Es tam nepiekrītu. Ja jūs neesat Eirozonā, jums ir daudz stingrāk vēl jāregulē ekonomiskā politika, lai panāktu ekonomisko stabilitātu. Manuprāt, ir nepareizi secināt, ka Zviedrija no šīs krīzes iziet ar um, mazākām sekām nekā citas valstis. Ietekme, kāda ir bijusi uz bezdarba pieaugumu, ir ļoti liela Zviedrijā. Tomēr es uzskatu, ka ar Zviedrijas iedzīvotāju atbalstu, es, protams, centīšos viņus pārliecināt, bet mums tā vai tā ir nepieciešams uh, vairākums, un, un tad mēs varam rīkoties. Uh, Un, protams, ka koplēmuma procedūra ar Eiropas parlamentu tas ir tāds veids, kādā mēs jau esam strādājuši iepriekš. Uh, sadarbojoties ar padomu, ekofin jautājumos, bet mums tas bija nedaudz problemātiski tādēļ, ka mums nebija eh, visas konstitucionālās lietas sakārtotas. Mēs, protams, no savas puses darījām visu, ko varējām, bet eh, ne viss bija iespējams, tā kā es visnotaļ atbalstu to, ka Spānijas prezidentūra varēs atrast pieņemam risinājumu ar parlamentu. Ļaujiet tad man uzsvērt, ka eh, šobrīd parlaments nav tikai viena iestāde šeit, tomēr ir daudzas politiskās grupas, kas pārstāv dažādas valstis, un galvenie lēmumi Eiropā tomēr būtu jābalsta uz vienprātību. Mums ir jācenšas panākt šādu vienprātību. Un tieši tādā veidā mēs varam vienotu Eiropas Savienību panākt, kas ir spēcīgi kopā. Protams, ka pārunas ar parlamentu būs sarežģīts, jo pats jautājums ir sarežģīts un ir ļoti daudz dažādu skatu punktu. Kas attiec uz riska ieguldījumu fondiem, tad eh, varētu teikt, ka tas bija viens no iemesliem šai krīzei. Tomēr es domāju, eh, lielākā daļa atcerās 98. gada notik notikumus, kas sakrit ar Krievijas krīzi. Eh, manuprāt, var droši teikt, ka viss, kas ir sistēmiski svarīgs, tiek kaut kādā veidā regulēts. Tā kā noteikts ir panākts progress šais jautājumos, tomēr mums ir galu galā arī jārod vienprātība par šiem jautājumiem. Tāpat de deputāts Girī jautāja par Eh, šīm nodokļu paradīzēm. Ļaujiet tad man atgādināt, ka pirmajā Londonas sanāksmē pieņemti lēmumi lielākoties ir ieviesti. Pelēkajā sarakstā, kā to mēs dēvēt, eh, nav vairāk palikušas Eiropas Savienības dalību valsts. Un eh, kas attiecās uz nod, nolīguma slēgšanu ar nodokļu paradīzēm, tad kā Zviedrijas pārstāvs mums ir, manis maz ir liela interesētība risināt šos jautājumus. Tā kā es noteikti uzskatu, ka mums ir jāturpina centieni panākt progresu šajā jautājumā, bet nevajadzētu aizmirst, ka progress jau ir, ir sasniegt. Spānijai viens no būtiskākajiem jautājumiem prezidentūras laikā, protams, būs šī uzkrājuma direktīvas pieņemšana. Mums ir nepieciešams panākt progresu šajā jautājumā, nodrošinot automātisko informācijas apmaiņu. Un tāpat ir nepieciešams arī daudz uh, Eh, stingrāk vienoties ar atsevišķiem eh, kaimiņiem mums Eiropā par šo jautājumu. Eh, Ludvigsona jautājums par izglītību. Mm, man būtu grūti atrast atšķirības ar savu Zviedrijas prezidentūras pārstāvu nostāju un Trišekungu nostāju par šo jautājumu. Neapšaubāmi bezdarba līmeņa samazināšanai apmācības pasākumi ir ļoti nepieciešami. Mēs to cenšamies virzīt un Gēteburgas samitā eh, mums bija arī vadošie eksperti darba tirgus politikā, eh, kas sniedza mums ļoti interesantus komentārus. Un, protams, eh, Amunija no sava iepriekšējā darba Spānijā darba tirgus jautājumos arī dalījās ar savu pieredzi. Tā kā šie jautājumi ir ļoti svarīgi un aktīva darba politika ir neapšaubām nepieciešama cilvēki, cilvēki tiktu rosināti meklēt jaunu darbu vai eh, kādi citi varbūt pasākumi, kas varētu palīdzēt cilvēkiem eh, atgriezties darba tirgu un izglītība, manuprāt, ir neapšaubām viena no šādām aktīvām politikas jomām, lai cīnītos ar krīzi, tā skaitā arī ilgtermiņā cenšoties uzlabot mūsu sabiedrības eh, kohēziju. Tālāk man ir vēl palikuši četri kolēģi sarakstā. Centīsimies tad visu reizē, vienā piegājienā. Tātad sāksim ar Svenu, lūdzu. Well, I, I different... Jā, man ir tad divi jautājumi. Vispirms par nodokļu paradīzēm un par uzkrājuma direktīvu. Vai jūs varētu mazliet detalizētāk ieskicēt, kādi varbūt bija tie strīdīgie jautājumi un kuras valstis nostājās kurās pozīcijās un kādēļ tas uh, noveda pie tā, ka jūs prezidentūras laikā nebija iespējams panākt vienošanos? Es gribētu mazliet detalizētāk informāciju no jums saņemt. Otrs jautājums saistīts ar vairāku dalību valstu parādiem. Mēs redzam eh, samērā nozīmīgus parādu apjoms, un jūs tā pašā laikā sakat, ka eh, Eiropā nepieciešama ciešāka fiskālā sadarbība. Vai ir bijuši kādas eh, pārunas, vai ir kāds progress panāks par to, kā Eiropas ekonomikas struktūra ir integrēta, cik lielā mērā tā ir integrēta un cik tālu esam tikuši ar sadarbību eh, dalību valstīs, eh, starp dalību valstīm, lai varbūt eh, samazinātu to procentu likmi, ko viņi maksā par savu publisko parādu, uh, kāds ir progress tātad un kas ir apspriests padomē attiecībā uz pasākumiem, lai palīdzētu dalību valstīm uh, samazināt valsts parādu. Katrīna Stāla tā, tā nākamā. Jā, paldies uh, priekšsarētāji, paldies arī ministram par viņu prezentāciju. Es vēlos pieminēt trīs lietas. Pirmkārt, Uh, attiecībā uz nodokli uz finanšu darījumiem, tad uh, šis jautājums jau ir apspriests vairāk kārt, bet vēlējos noskaidrot, kāds ir jūsu viedoklis šajā jautājumā. Vai jūs atbalstītu šādu nodokli? Tad par bankām un prēmijām. Vēlējos uh, pieminēt vienu lietu, ko man vēlētāju sanāksmē pieminēja, kuras piedalījos piekdien, Tad eh, nepieciešams strādāt ar banku pārstāvjiem, eh, kuri tad ir eh, pauda viedokli, ka viņi, vismaz tie, kas strādā zemākos amatos bankā, tur ir cilvēki, kas 20 gadu strādā un vēl vairāk, tad uh, ekonomiskā krīze netiek ņemta vērā kā apstākļus, viņi vienkārši tiek no, novērtēti, uh, ka viņi nav sasnieguši nospraustos mērķus un ne, nesaņem uh, atbilstošu papildus finansējumu. Un tad, ja mēs runājam par aktīviem darba tirgus politikas pasākumiem, tad, manuprāt, cilvēki, kas šobrīd strādā bankā, tiešām cieš šobrīd no esošās situācijas. Un šeit mums jārunā arī par dzimumu līdztiesību, jo daudzi eh, cilvēki, kas šeit strādā, eh, šeit tikai uz puslodzi, ir eh, cilvēki, kas sievietes atgriežas pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma. Un es tad vēlos nu, noskaidrot arī, var, vai jūs piekrītat tam, ka ir nepieciešams ieviest jaunu sociālās atbildības uh, formu attiecībā uz bankām. Uh, ja jau tiek mēģināts panākt to, ka liels prēmijas banku sektorā piedara pagātnei. Un miljoni tiek izmaksāta prēmijās, un citiem savukārt pēc 20 uh, eh, gadu uzcītīga darba tiek iedot 3 mēneši, lai viņi uh, aizietu no savu amata bankā. Un tāpat ir nepieciešams uh, domāt tiešām pēc faktiski eh, attiecīgi pēc, eh, pēc faktiskā, faktiskās grāmatvedības eh, principiem. Paldies, priekšsēdētāji. Man arī ir viens jautājums par to, cik veiksmīgi var īstenot šo uzraudzību, tātad, eh, un eh, kā varētu Eiropas Savienības veikt uzraudzību paralēli, Eiropas Savienības eh, iestādes veikt uzraudzību paralēli dalību valstu iestādēm. Uh, Tā tad kāda man ir pieredze? Pirmām kārtām ir runāts par to, ka, piemēram, finanšu ministriem ir jākonstatē, kādi pasākumi būs visveiksmīgākie. Piemēram, ja kāda banka nonāk lielās sprūkās, tālāk tiek lemts par pasākumiem, bet otrais solis ir tāds, ka valdība trīs mēnešu laikā var sniegt, trīs nedēļu laikā var sniegt iebildumus, un pēc tam ir jātieks ministriem, ir jākonstatē, vai patiešām tie ņems vērā to, ko ir noticis noteikusi Eiropas Savienības līmeņa iestāde, un pēc tam var atkal sasaukt otro ministru padomi. Ņemot vērā krīzes attīstības dinamiku, e, daudzas e, bankas vienkārši bankrotēja, un tas notika ļoti ātri. Ja es to vēlreiz skatu gara acīm, tad es vēlējos pavaicāt vai nevajadzētu šeit eh, paredzēt garākus termiņus, lai pieņemtu lēmumus, eh, kas varētu palīdzēt rīkoties ārkārtas situācijā? Paldies! Um, um, more, Jā, man ir divi runātāji, Viki Forda un Astrid Lulinga vēl sarakstā. Tad labi, tad tā, tā arī daram. Uh, Jā, paldies par interesantajiem jautājumiem. Tad sākšu ar jautājumu par nodokļu paradīzu un darba pie uzkrājuma direktīvas. Es vēlos uzsvērt, ka risinājums un kompromiss ir iespējams, un kā zviedrs es visnotaļ ticu kompromisu iespējai. Es uzskatu, ka mēs arī varētu panākt eh, kompromisu par uzkrājumu direktīvu, ja mums būtu vēl viena vai divas papildu sanāksmes, jo bija daudz sarežģīti tehniski jautājumi, kas palika neatrisināti, un tā kā mums bija ļoti gara procedūra par uzraudzības jautājumiem, tad vienkārši nebija vairs iespējams turpināt eh, un sekmīgi noslēgt pēdējā ekofina padomē šādu sarežģītu jautājumu. Ir valsts, kas ir eh, gatavs virzīties vēl tālāk, ir principā tāds līdzsvars šobrīd, ka mums skaidrs, ka ir nepieciešams paplašināt darbības jomu direktīvai, ir vairāk jautājumu, kas nav iekļauti šajā direktīvā pašlaik, un ir nepieciešams uh, panākt arī 2002. gadā noslēgtā līguma uh, aptvērumā arī tālāku progresu. Uh, Un tāpat ir nepieciešams piestrādāt vēl pie vairākiem jautājumiem, tāpēc nevajadzētu, protams, noliegt to, ka šis jautājums ir strīdīgs, bet es uzskatu, ka to ir iespējams atrisināt pārskatāmā laika periodā un ir pietiekami stingra apņemšanās no dalību valstu puses panākt pietiekam progresu šajā jautājumā. Ir vairākas dalību valsts, kas ir izteikušas bažas vai iebildums par atsevišķām lietām šajā topošajā direktīvā bet, eh, kā jau es minēju, ir nu, samērā tehnisks eh, diskusijas, eh, kur ir vismaz mēģinājums strādāt pie risinājuma atrašanas, kas attiecās uz valstu parādiem. Tad mm, šeit nav īpaši svarīgi kāds uh, Eh, ir jūsu skatījums eh, uz šiem jautājumiem? Parāds tomēr ir parāds, tas ir deficīts, un ja ņemot vērā pašreizējo recesiju, tad ir skaidrs, ka ir no kādas vietas jāsāk šis darbs pirms mēs nonākam nākamajā uh, krīzē. Mums ir līdz tam laikam jānostiprina šo savu situāciju. No Zviedrijas perspektīvas var teikt, ka ja jūs atradaties liela deficīta situācijā, jums ir nopietni lēmumi jāpieņem ne tikai par nodokļu, nodokļiem, bet arī par izdevumiem. Ir skaidrs, ka dažādi nodokļi, dažādi izdevumi samazināšana ietekmē izaugsmi. Piemēram, ir oglekļu nodoklis, kas ir labs videi. Mums ir arī uh, uh, šī nodokļa uz uh, degvielu, uz alkoholu, uz tabaks izstrādājumiem, kas netiek pilnībā izmantoti citur Eiropā. Uh, Tā, tā kā tur vēl ir potenciāls. Mums ir izdevumu, piemēram, infrastruktūras ieguldījumu, kas ir ļoti nepieciešami izaugsmēji, bet tāpatās tas ir saistīts ar spēju nodrošināt pietiekam lielu iedzīvotāju daļas atrašanos aktīvajā darba tirgu. Tā kā mums ir nepieciešams ļoti daudz vēl ko panākt, lai atrisināt e, parādu jautājumu. Tālāk bija jautājums par iespējamo nodokli finanšu darījumiem. Tātad mēs esam jau izlēmuši Zviedrijā strādāt eh, pie nodevas eh, bankām atkarībā no bilances lieluma. Mēs agrāk jau izmantojām šādu nodokli, eh, bet, diemžēl, tas bija grūti kontrolējams un viņi pārgāja ārpus mūsu jurisdikcijas. Uh, Um, protams, ka ir nodoklis, ja nodevo tiek likt uz bilants, tad no tā izvairīties ir daudz grūtāk. Un, godīgi sakot, ja rodas problēma, kas saistīta ar uh, finanšu nestabilitāti un, un jaunu šādu burbuļu veidošanos, tad visdrīzāk tas bilancē neparādīsies. Uh, Eh, tātad mēs to nesaucam par nodokli, bet gan par maksu vai nodevu, eh, kas nepieciešams, lai izveidotu stabilitātes fondu, kurš varētu nākotnē potenciāls eh, problēmas banku sektorā risināt. Protams, ka ir arī ārējs negatīvs spiediens no banku sektora, ar kuru mums būs jāsaskarās, turpinot darbu pie šī jautājuma. Un tad es visnotaļ paužu savu līdzjūtību tiem eh, pieminētajiem banku sektoru darbiniekiem, kas gadu, gadiem ilgi ir strādājuši uzcītīgi banku jomā, un tagad arī viņi saskarās ar šiem negatīvajiem efektiem, un te, te pašā laikā, kad mēs redzam, ka vadošajiem banku darbiniekiem tiek izmaksāts milzīgas prēmijas. Uh, Manuprāt, prēmiju jautājumu mēs varam atrisināt arī no savas perspektīvas, bet eh, tas, protams, ir zināms risks tomēr eh, darboties banku jomā un runājot par sociālo kohēziju un eh, ja banku lietotāji noteikti prasa to, ka ir jāuzrauga banku darbību un ir nepieciešams, protams, nodrošināt arī sociālo atbildības principu ievērošanu banku sektorā. Uh, Tad arī pāris vārdu par uh, grūtībām, kas saistītas ar vairāk vai mazāk ambicioziem mērķiem attiecībā uz fiskālo politiku finanšu jomā. Mums nevajadzētu pārāk eh, zemu novērtēt eh, situāciju, ar kur mēs saskaramies. Vismaz Skandināvijas valstī mums bija nepieciešama aptuveni 2-3% no IKP, lai risinātu šo krīzi. Uh, Ja Indonēzijā tas bija cits skaitlis, tur viņiem bija 60% nepieciešama no IKP. Visām pārējām valstīm tā tad ir kaut kur pa vidu šie skaitļi. Bet katrā ziņā riski fiskālai politikai ir milzīgi. Un vēsturiski mēs esam redzējuši atšķirīgu situāciju. Šajā krīzē maza valsts kā Islande uzņēmās atbildību par krīzi banku eh, jomā un izmaksāja 100% no savu IKP principā eh, kā par, eh, banku parāds. Bet ir cits valdības, kas absolūti neuzņemās atbildību par savu banku sniegumu. Tur, piemēram, eh, nonākot krīzes situācijā, valdība absolūti atsakās no atbildības krīzes situācijā, tā kā šī pieeja ir atšķirīga. Tā kā, ja mēs vēlamies tādu situācija, kurā regulējušas iestādes uzņemās pilnu atbildību un eh, nodrošina kontroli, tad ir nepieciešams atrast līdzsvaru. Vai tas ir eh, tas līdzsvars, ko mēs vēlamies panākt? Uh, Es uzskatu, ka tos iespējams risināt ar lielāku sadarbību Eiropas e, iekšienē, bet, protams, tā ir iespējama tikai balstoties uz pamatotiem kompromisiem un pārdomātiem kompromisiem. Skaroties, kāda situācija ir dalību valstīs, lielākā daļa no viņām bija ar mieru paieties vairākus soļus pretī, lai sasniegtu šo kompromisu. Un Kāds varbūt saka, jā, mēs pārāk daudz eh, gājām pretī citiem, cits varbūt eh, gāja pretī mazāk, bet tomēr es uzskatu, ka ir nepieciešams panākt eh, pietiekam lielu progresu. Es, protams, priecājos par lielāku progresu, bet katrā ziņā šobrīd es priecājos par to, ka mums ir iespējas panākt vienotību. Thank you. Vicky. Paldies! Vikija Forda lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Man ir divi jautājumi. Pirmais par Startautisko valūtas fondu pat tiešām e, jūs ar kolēģiem esat veikuši ārkārtīgi daudz darba, esat e, patiešām darījuši visu, kas ir jūsu iespējās. Jāņem vērā, ka jūsu nolūki bija patiešām ļoti labi attiecībā uz šo likumdošanu, lai varētu aizsargāt e, investors, bet, protams, tas prasīs steidzamu reakciju, jums bija jāievēro arī labāks likumdošanas standarti. Uh, īstenībā tam būs daudz tālējošāks saks, nekā mēs līdz šim esam varējuši iedomāties. Man šķiet, ka tagad ir divas izvēles iespējas. Vai nu mēs turpinām, kā parlaments kopīgi ar padomi ieguldīt ļoti daudz laika, apspriežoties ar spožākajiem, izcilākajiem šīs komitejas prātiem, lai radītu patiešām labu likumdošanas aktu, uh, Mēs patiešām varētu ieguldīt ļoti daudz pūliņu, bet uh, panāktais nebūs uh, gluži perfekts. Bet uh, jāņem vērā arī citas prioritātes, piemēram, runājot par darba tirgus uzlabošanu, darbinieku apmācību, finanšu stabilitātes garantijām. Uh, Bet otra iespēja ir tāda, ka jaunais komisārs atkal atdod komisijā atpakaļ šo likumdošanas priekšlikumu, uzklausa visus uh, pēdējo sešu mēnešu laikā izskanējušos ieteikumus, ņem vērā labāks likumdošanas principus un piedāvā mums pēc tam varbūt tādu baltu lapu. Mēs sākam no jauna darbu pie šī likumdošanas projekta kuru no šīm izvēlēm jūs uzskatīt par veiksmīgākam? Kas tad būtu jādara jaunajam komisāram, kad viņš stāsies amatā? Tas bija pirmais jautājums. Otrais jautājums par uh, atskaitīšanos jaunajās uh, pāraudzības iestādēs. Ņemot vērā pēdējo gadu laikā pieredzēto ļoti uh, liels daudzums nodokļu maksātāju naudas vienkārši tika iestumts šajā banku sektorā, lai to kaut kā noturētu pie dzīvības. Uh, vai regulātoriem nevajadzētu būt caurskatāmākiem, viņiem vajadzētu regulāri atskaitīties par paveikto. Apvienotajā karalistē viņi atskaitās valdībai un sabiedrība varēs balsot par to partiju, uh, kas vēlas balsot par pašreizējo lietu kārtību šajās regulātoru iestādēs, bet otra partija vēlas, lai šī um, regulātoru padoma atskaitītos centrālajai bankai un nevis vairs valdībai. Jaunajām iestādēm uh, vadītājus iecels komisija nākotnē, tātad tādām paneiropas iestādēm. Tās vairs neatskaitīsies valdībai. Man līdz ar to uh, rodas šaubas par šo cilvēku atskaitīšanos, par viņu caurskatāmību. Tie būs cilvēki, kas uzņemsies ļoti augstus pienākumus, ļoti daudz atbildības tādās finanšu sistēmās un regulātoru iestādēs. Vēlējos uzzināt, ko jūs par to domājat. Paldies, uh, Astrid, un pēc tam Svens vēlējos pie, atgriezties pie iepriekš teiktā. Paldies, paldies, priekšsēdētājs kundze. Es patiešām izteikšos, izteikšos ļoti lakoniski vēlēju jūs atgriezties pie tās augtajām nodokļu paradīzēm tika pieņemti lēmumi un ir jāizmanto ECB standarti, ja, piemēram, ir jānorisinās informācijas apmaiņai. Bet ir arī citi cilvēki, viņi pieprasa automātisku informācijas apmaiņu pilnīgi visos virzienos. Uh, Eh, šīs nometnes pārstāvi saka, ka esošie nolīgumi nav pietiekumi. Es tā tad īsti nesaprotu, kas, tas, nu, kas tad notiks, ja būs šī automātiskā informācijas apmaiņa. Tas pilnīgi neko nedos daudziem, uh, piemēram, nodokļu konsultantiem, nodokļu uzņēmumi būs pārpludināti ar informāciju, ko viņi vispār nevarēs nekādā veidā pārvaldīt. Pirms uh, dažām dienām es sarunājos ar kādu uzņēmumu pārstāvu. Viņi apkalpo principā apvienoto karalisti, bet viņi sadarbojas arī ar uzņēmumu Vācijā, bet, piemēram, uzņēmumu apvienotajā karalistē vairs netiek atlikt ar nodokļiem, jo uh, tur uh, viņi nevar apstrādāt šo informācijas plūsmu. Tātad viņiem ir jāmaksā nodokļi vai arī nav jāmaksā nodokļi. Uh, Tādēļ, ka šis uzņēmums vienkārši nevar pārvaldīt šo milzu informācijas plūsmu. Un, piemēram, nauda tiek maksāta cilvēku mītnes vietnē, bet eh, ņemot vērā dažādas šīs struktūras un informācijas apjomu lielumu, tad uh, situācija vienkārši pārvaldīt kļūst neiespējama mums vajadzētu atgriezties pie piedāvātajiem faktiem. Komisija apgalvoja, ka informācijas apmaiņa šī struktūra nedarbojas pietiekami labi, bet jūs vēlaties atteikties no pietiekami efektīvas sistēmas un pāriet pie kaut kā neveiksmīgāk. Un mēs te runājam par uh, uzkrājumu nodokļu direktīvu. Uh, Es esmu priecīga, ka jūs nevienojāties par jauno sistēmu, jo mums ir patiešām jāvadās no faktiem, jābūt augstasinīgiem, nevis vienkārši ieviest visur šo automātisko informācijas apmaiņas sistēmu tikai pašmērķu vārdā. Informācijas apmaiņa pēc pieprasījuma patiešām darbos ļoti labi. Kāpēc mums kaut ko vajadzētu tagad mainīt? Es ceru, ka Spānijas prezidentūra varēs vienoties, jo es patiešām nesaprotu, kādēļ to visu nevar atstāt dalību valstu ziņā, lai dalību valsts izdara pareizo iezvi, izvēli, piemēram, attiecībā uz uzkrājumu nodokļu direktīvu. Dalību valsts tātad pašas var lēmt, vai apmainīties ar šo informāciju, vai arī nē vairumā dalību valstu šādi nodokļi ir, un eh, tas darbojas ļoti labi. Kādēļ mums ir uh, nepieciešama šī jaunā sistēma Eiropas līmenī? Un vēl man ir viena piezīme. Es ar patiešām lielu prieku noklausījos, ka. Un peu, uh, curieuse et... ka Jūs atteicāties no šī eh, nulles nodokļa attiecībā uz vīnu, komisija neizstrādā jaunu priekšlikumu, tas ir ļoti nepatīkami. Paldies! Eh, Lūlingas kundze, es vēlējos jūs painformēt par uzkrājumu nodokļu direktīvas 11. pantu. Tur ir norādīts, ka visām dalību valstīm automātiska informācijas apmaiņa ir jāievērš tad, kad ir izpildīti vispriekšnoteikumi, un priekšnoteikumi drīz tiks izpildīti. Līdz ar to beigsies šīs ne neskaitāmās diskusijas ar jums, Lūlingas kundze. Un e, tam ir ļoti labi iemesli. Jūs nevarat uh, uzlikt nodokļus mantojumam, ja jums nav pietiekami daudz informācijas. Tādēļ ir nepieciešama informācijas apmaiņa. Lulings kundze, Lulings kundze kliedz no vietas, bet bez mikrofona. Es atvainos, tie ir jautājumi ministrām, nevis eh, diskusijas uh, deputātu starpā. Jā, jā, jums pilnīgi starpība saka runātājs, bet es vēlējos tikai Lulings kundzei paskaidrot. Un īsnībā mana ministra kunga atbilde par uh, uz, tā, ietaupījumu nodokļu direktīvu man neapmierināja. Kas tad ir tie elementi, kas šeit radīja pretruns un kādas pozīcijas ieņēma atsevišķās dalību valsts lūdzu? Uh, yes. Jā, turpina ministrs. K Very briefly. Pavisam īsi, Lolins kundze. Pat bez mikrofona turpina Lūlings kundze. Es runāju par uzkrājumu nodu, e, procentu direktīvu. Un es vienkārši domāju, ka tā ir slikta direktīva, bet bez pēc tās vienmēr varam atgriezties, ja redzam, ka tā nefunkcionē. Te mēs nedrīkstam jaukt divas lietas - mantojumtiesības un fiskāl, fiskālos jautājumus, kā piemēram uzkrājuma aplikšana nodokli. Jā, turpina ministra kungs. Sākšu vispirms ar jautājumiem par, par šiem uh, alternatīviem investīciju fondiem. Uzskat, ka tas ir jautājums kur redzam, kā spēlē, ka, ka vajadzīga sadarbība. Ir sistēmiski svarīgas institūcijas, kas ir jāregulē. Un nav pieļaujami, ka vairāk šīs iestādes, kas bija krīzes pašos pamatos, piemēram, Lehman Brothers un citi, netiek pakļaut atbilstīgam regul regulējumam. Jo iest, iestādē jāpieprasa nodokļu maksātājiem uzņemties atbildības atbildību par savām bilances problēmām. Tas nav normāli, tāpēc ir vajadzīgs šis regulējums un domāju, ka tie ir jāpakļauj uzraudzībai šāda veida finanšu iestādes. Tas savukārt nozīmē, ka regulējums ir nepieciešams gan attiecībā uz hedge fondiem, gan uz privātu kapitāla uzņēmumiem. Abi šie uzņēmumi tipi ir daļa no kopējās sistēmas un viņi, abi šie tipi var radīt papildus finanšu riskus sistēmai. Turklāt, domāju, ir tikai godīgi, ka lielākoties prasības, kas noteikti šīm, šīm iestādēm, to pamatā ir pārskatāmības prasība par to, kādā veidā viņi izmanto uh, savus instrumentus, kā tiek veikta šīs investīcijas. Mēs, protams, nevaram turklāt uh, nodrošināt jā, jebkādu veidu fiskālo atbildību, ja nav pārskatāmības. Neskatoties to, ko teicu, ne pat tomēr uh, šie, šis progress ir, jāgū, ir jāgūst, bet tā nav mana kompetence vai mēs varam turpināt censties gūt panākums arī pēdējos Zviedrijas prezidentūras dienu laikā, bet jāsaka, šeit ir milzīgas domstarpības starp dalību valstīm. Un, uh, lai arī ceru, ka mums varbūt izdosies virzīties uz priekšu, es tomēr nu, pārāk liels cerības uz to neliktu. Tālāk. Šīs iestādes eh, ir iestrādātas kopējā atskaitīšanās sistēmā, šī atskaitīšanās padoms priekšā, parlamentu priekšā, eh, domāju, nodrošina atbilstīgu atskaitīšanās līmeni. Negribu tagad iezināties debatēs par to, kurai organizācijai uh, vajadzētu būt regulējušās struktūras funkcijās dalību valstīs. Ļoti daudz valsts domā veidot vienotāku uzraudzības sistēmu, kur centrālajām bankām arī būtu ļoti būtiska loma. No otras puses vienmēr ir arī, ir arī tādas valstis, kas eh, nevēlas veidot šāda veida struktūru un tā vietā grib strādāt pie tradicionālākām atsevišķām neatkarīgākām struktūrām. Nu, tas tad paliek katrā dalībvalsts, katras dalībvalsts ziņā. Tālāk uzkrājuma direktīva un uh, nodokļu, to, nodokļu uzlikšanu uzkrājumiem. Es domāju, ka viena lieta ir iedzīvotāja nākuma nodoklis un šī automātiskā datu nodošana. Es domāju, ka tam ir jānotiek, jo gal galā te jau nerunājam par ienākumu tikai no procentu likmēm. Tas ir saistīts arī ar to, no kurienes tad šie ienākumi ir gūti, kas tad tie ir par uzkrājumiem, kāda veida darbību, kādas investīcijas eh, rāda šos ieņēmumus pirmām kārtām. Atcerēsimies, ka ja, ja mēs neieturam iedzīvotāju ienākumu nodokli, tad mums šāds informācija arī nav. Cilvēki vienmēr meklēs iespējas, kā izvairīties no nodokļiem, turklāt arī citi, kas veic vienkārši kriminālu nodarījumus un nemaksā nodokļus, tāpēc, lai slēptu šādus nodarījumus. Katrā ziņā šāda automātiska datu nodošana ļaus mums pārliecināties, ka iedzīvotāji ievēro likumu, un es uzskatu, ka šāda veida automātiska datu nodošana par uzkrājumiem būs ļoti labs sistēmas attīst tālākās attīstības solis. Un te es atsaukšos uz 2002. gadā panākto vienošanos, ir arī noteikti zināmas prasības, un jāsaka šai saistībā, un es domāju, ka laika gaitā tomēr mums izdosies panākt šāda veida progresu, pateicoties šim solim. Nu, es te negribu iedziļināties detaļās, bet es domāju, jā, šīs eh, sarunas varbūt uh, eh, sa sarežģītas. Bet citādi Valstīm tomēr vieg nebūs viegli vienoties, redzējām G20 samitā, ka starptautiskās vienošanās tiek panākt, bet atsevišķas valsts pēc tam nespēja tās īstenot. Uh, Tāpēc domāju, ka vajadzētu realistiski skatīties uz tām valstīm, kam ir iebildumi pret šāda veida jautājumiem. Mums ir, eh, protams, vajadzīga spēcīgāka uzkrājuma direktīva Eiropā. Un domāju, ka šobrīd šajās valstīs vienkārši ļoti realistiski izpratni par lietām. Eh, skaidrs, ka nevar iet tālāk, prasīt lielākus panākumus, ja to gūšana nav reāla. Uh, Lielas paldies, saka priekšsēdētāji, paldies visiem, kas zālēm, paldies ministra kungs, no jūsu atbildēm secinu. AFMD jautājumā, ka jūs labprāt dot priekšroku koplēmumu risinājumam un uh, nevis tam, ka komisija pēc tam iesniedz jaunu priekšlikumu. Un domāju, ka varbūt šeit parlamentā noteikti ir cilvēki, kas domā, ka mēs varbūt varētu rast spēcīgāku risinājumu un labāku kompromisu nekā tika panākts padomē līdz šim. Bet, lai kāds arī nebūtu, saka jums milzīgi paldies par visu to darbu, ko Zviedrijas prezidents.